Kolēģis, first of all. Kolēģi, pirmkārt, laimīgu jauno gadu tiem, kuriem vēl to neesmu novēlējis. Laimīgi jauno gadu arī mūsu darbiniekiem un tūkiem. Sākumā aicināšu mūs apstiprināt darba kārtības projektu. Piekrītam, liels paldies, un apstiprināsim arī 25. un 26. sanāksmes, novembra sanāksmes protokolu. Lieliski, paldies. Un tagad pievērsīsimies šī rīta darbam. Nai ēdis divi un rīcības programma, lai atbalst eh, virzībā uz iekšemes, uz iekšemes ūdens transportu. Un tagad iepazīstināšu ar kolēģiem, cēlas priekšā, cik deputāti vienmēr ir entuziastiski par uzklausīšanām, kādēļ mums ir nepieciešams uzklausīšanas, kādēļ tajās ir jāpiesaista eksperti, bet, nu, tad rezultātā, diemžēl, pašā uzklausīšanā piedalās ļoti maz deputātu. Un tā ir viena no vājajām vietām, vājiem posmiem mūsu institūcijas darbām. Mums eh, šodien esam saņēmuši. Uh, atvainošanos no ziņotājas. Uzklausīšana šodien sastāvēs no diviem paneļiem. Pirmais būs par optimālu integrāciju uh, iekšzemes ūdens transportam kopējā transporta ķēma, ķēdē un otrais um, panelis uh, pretim um, modernā iekšzemes uh, ūdens transportu. Mums būs četri eksperti, katram būs 5 minūšu prezentācijas, un pēc tam arī paredzēta uh, jautājumu atbilžu sesija. Cerams, ka deputāti uzdos jautājumus. Tad bez laikas kavēšanās sāksim ar pirmo daļu. Es atvainojos, jā. Pirmkārt, mums ir, pievie, mums ir pievienojusies ir Eiropas komisija samērā aizmirstā Eiropas komisija, arī DG, DG Move pārstāvis. Tātad komisija, vārds jums. Labrīt, dāmas un kungi. Vēlējos pateikties parlamentam par šīs uzklausīšanas organizēšanu. Un mērķis ir uzlabot iekšzemes ūdens transportu veidu. Mums ir prieks piedalīties ekspertu panelī. Pavisam īsi vēlējos iepazīstināt jūs ar jauno najādas programmu, kā jau jūs zinat, tad šī jau ir <clears throat> otrā programmas uh, daļa. Uh, iepriekšējā uh, tika izvērsti vairāki pasākumi, un tagad esam nonākuši posmā, ka galvenais, ko vēlamies darīt, ir koncentrēt visus pūliņus uz ierobežotu um, rīcību skaitu, uz to rīcību, kurām būtu lielākā ietekme. Nēdas divi programma ir uz uh, rīcību orientēta un lūdzu uh, nevērtējiet uh, šo programmu tikai pēc diviem likumdošanas priekšlikumiem, kas ir jūsu priekšā, jo tas ir tikai sākums. Uh, pirmais ir priekšlikums par uh, labāku tā saucamā rezervas fonda izmantošanu, tie ir struktūrāli pasākumi Tas ir ļoti steidzami, jo īpaši domājot par krīzi, pie tā pavisam drīz arī pie, nonāksim. Un nākamā ir sagatavošanās uh, rīcība, lai ieviestu jauno pārvaldības schēmu, ko esam ierosinājuši. Tomēr ir arī vēl citi vairāk ieplānoti pasākumi, un tie koncentrējās uz kvalitātes tēmu. Ir sešas uh, galvenās iejaukšanās tēmas - infrastruktūra, inovācija, tirgus, vide darbs un prasmes, un arī daudzmodāla integrācija. Un katrā šajā, katrā šajā kategorijā ir paredzētas vairākas pavisam precīzas eh, darbības. Kas attiecas uz infrastruktūru, kas, protams, ir galvenais priekšrosacījums, lai transporta veids labi darbotos, mēs ierosinām um, eh, nodrošināt uh, ūdens ceļu veiksmīgu integrāciju TNT programmā un arī, protams, veiksmīgu sastājusti ar apvārsni 2020. Tas ļaus nozarei uh, labāk izmantot pieejamos Eiropas Savienības resursus, lai gūtu labumu šim sektoram, un tas sniegs tādas iespējas, kas sniegsies vēl tālāko, nekā to varētu panākt viena pati programma atsevišķi. Mēs vēlamies nodrošināt, lai ādas būtu pieejams pilns finansējums. Kas attiecas uz tirgus funkcionēšanu un vides kvalitāti iekšzemes ūdens transportā, tad arī šie, gūs, šie aspekti gūs labumu no uzlabotiem uh, tirgus uzraudzības pasākumiem. Uh, mums ir uh, bijuši uh, nozares eksperti, kuri uh, mums ir pastāstījuši, kas tiešām ir nepieciešams, lai nodrošinātu ilgspējīgus transporta pakāpojumus jaunajos TEN-T koridoros. Mēs esam plānojuši arī pārstrādāt sociālo likumdošanu. Tā noteikti būs ļoti liela darba tēma jaunajai komisijai, kas attiecas uz darba vietām un prasmēm. Uh, navigācija, kvalitāte un arī citi sociālai aspekti, kā piemēram piekļuve tirgumu un apkalpas veidošanas iespējas, tātad visai apkalpē, ne tikai, pret, ne tikai attiecībā uz uh, kuģu vadītājiem. Tas, mums ir uh, jāapkopā informācija, lai nodrošinātu, ka iekšzemes ūdens transports pilnībā integrējas transporta ķēdē, lai ūdens transports nebūtu atsevišķa transporta joma. Tas nespēja nogādāt, teiksim, preces no ražotāja līdz patērētāja durvīm. Ir jāveic integrācija ar citiem transporta veidiem, un to arī esam plānojuši eh, darīt. <clears throat> Un pēc drošības un eh, eh, pārstāvs funkcionēšanas. Tagad vēlamies uzlikt akcentu arī uz loģistiku. Vismaz eh, atsevišķas sektora daļas saskarās ar ekonomiskām problēmām, un lai pārvarētu šīs problēmas, mums ir konkrēti jārīkojas. Tieši tādēļ esam uh, pieņemšu lielāku atvērtību pret uh, upju organizācijām. Mums ir jāsadarbojas ar visām iekšzemes ūdens transporta organizācijām, lai nodrošinātu ilgspējīgus rezultātus. Un es vēlējos sūtīt personīgus sveicienus šīs uh, nozares pārstāvjiem, kuri šodien mums ir pievienojušies. Nozarē arī būs jāveic zināmi soļi, viņiem būs jāveic labāka integrācija, tas būs tā būs jauna tēma, jo īpaši domājot par atbalsta pasākumiem, kurus nevar veikt attiecībā uz tikai uz individuāliem laivām, kuģiem. Pilnībā sekt, finansējumu var izmantot tikai tad, ja nozare integrējas, ja viņi izmanto pareizās struktūras finansējumu saņemšanai. Kā jūs zināt, tad divi priekšlikumi, pie kuriem pašlaik strādājam. Viens no tiem ir steidzams, un mēs esam ļoti pateicīgi Eiropas parlamentam kā arī parlaments tam ir pievērsies. Tajā, tad šis priekšlikums ir par rezervas fonda izmantošanu, tā ir atbildi krīzē, un otrs priekšlikums ir jaunā pārvaldība, kura būs ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu uh, vienu vienotu uh, iekšzemes ūdens ceļu uh, sistēmu visā Eiropā, ne tikai Reinā, ne tikai Donovā, bet visā Eiropas kontinentā. Uh, Un tas ir nepieciešams, lai mēs varētu strādāt efektīvāk. Kas attiecas uz ziņojumiem, vēlētos apsveikt parlamenta ziņotāju par lieliski paveikto darbu līdz šim. Mums ir, protams, arī savi komentāri. Uh, Mēs vēlētos, lai šīs uh, samazinātas birokrātijas prasības attiektos arī uz komisiju un ir vēl citi aspekti, bet tie drīzāk ir tādi detalizēti punkti, pie kuriem atgriezīsimies atbilstošā brīdī. Kopumā gribētu teikt, ka esmu ļoti pateicīgs jums visiem, kas esat piedalījušies šajā ilgajā konsultāciju procesā, un tās rezultāts ir Nājādas programmas publicēšana tagad Mēs esam runājuši ar nozari pēdējos trīs gadu gadus, un pagājušajā gadā mēs publicējām dienas darba dokumentu attiecībā uz eh, jauno Najādas programmu, un tad pati jaunā programma ir mūsu eh, plašā apjoma konsultācija rezultāts. Un ar šiem vārdiem saku jums liels paldies, priekšsēdētāji, un dod vārdu atpakaļ jums. Paldies Tielagatis kungam. Un tagad mēs varam pievērsties pirmajai daļai - optimāla iekšzemes ūdens transporta integrācija kopējā transporta ķēdē. Mums ir pieci eksperti - Šepards kundze, Eriks Stārka kungs, kas ir uh, do, ostas pārstāvs, tad ir Katrīnas Opstas kundze, kas ir iekšzemes ostu federācijas priekšsēdētāja, Maža kungs, kas ir uh, Donavas komisijas ģenerāldirektors un, un Un vēl arī piektais eksperts. Sāksim ar Kārenu, kas ir. Uh, kurā ir paredzētas sešas uh, minūtes. Vārds jums, Kārena. Paldies priekšsādātāji, laimīgi jauno gadu visiem. Navigation, Inline Navigation Europe ir uh, organizācija, kas apvieno sabiedriskus un uh, arī privātus dalībniekus, lai nodrošinātu labāku ilgspējību. Un iekšzemes ūdens transports ir ļoti svarīgs aspekts. Mēs redzam iekšzemes transportu kā instrumentu, ne tikai gala mērķi. Uh, E, ir ļoti pamatoti nodrošināt labāku cilvēku mobilitāti. Tāpat arī ir ļoti pamatoti nodrošināt labāku kravu mobilitāti. Te mēs varam runāt par kuģiem, par vilcieniem, par labāku, par labākas kapacitātes sasniegšanu. Ir ļoti daudz lietas, pie kurām strādāt, lai uzlabotu sistēmu kopumā. Pēdējo gadu laikā esam redzējuši, ka daudzi uh, uh, kuģnieki vēršas pie mums, un viņi vēlas vairāk izmantot iekšzemes ūdens ceļus, un viņi, vēl, nostātad, nu, viņi vēlas iesaistīt ūdens transportu labāk viņu uh, transporta ķēdēs. Un mēs bieži redzam, ka tie ir jauni uh, lietotāji, viņi nav pazīstami ar sistēmu, tie ir tādi mazāk pazīstami zīmoli, bet tā, protams, ir arī zīme, ka, uh, ka mūsu Eiropas ekonomika mainās. Um, lielās industrija, lielo nozaru ietekme mazinās. Um, Tad mēs varam runāt par uh, ogļu, par tērauda nozaru, varam vērot būtiskas pārmaiņas. Un uh, tad uh, šiem jaunajiem uh, pārvadātājiem nosūtītājiem mēs varam palīdzēt viņiem sazināties ar uh, piegādes vietām, lai varētu viņiem palīdzēt. Bet ir vairākas lietas, ko varam uzlabot. Mums ir nepieciešama politika. Tāda politika, kas būtu balstīta tikai uz transporta veidiem. Mums ir jānodrošina, lai viss labi darbotos arī sistēmas iekšēnē. Ja mēs vēlamies izmantot šo koridoru pieeju, kura ir izveidot kopā ar Eiropas komisiju un padomi. Tas nozīmē, ka mums ir, protams, jāstrādā pie visiem aspektiem, un ne tikai pie infrastruktūras, bet arī pie digitālās infrastruktūras, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu, uh, Eh, jo mēs zinām, ja mēs sākam sasaistīt uh, krāvas, ja notiek šī krāvu konsolidācija, tad daudziem uzņēmiem tas nozīmē krāvu optimizāciju, bet daudzām tas nozīmēs arī uh, paplašinātāku sadarbību, kas bieži vien ir sarežģīti, juridiski sarežģīti nodrošināt uh, šo sadarbību, tādēļ arī jāpalūkojas konkurences likumdošanā. Bet apšā laikā mums ir jānodrošina, ka uh, enerģijas izmantošanas intensitāte transportā, kas vēl joprojām ir ļoti augsta, uh, ir jāsamazina, un tāpat arī jāsamazina arī ir uh, oglekļa nospiedums. Ja palūkojamies uz infrastruktūras izmaksām un ārējām izmaksām, tad labi uh, nevienmēr visu salikt vienā groziņā. Uh, ir labi, ja tiek izmantoti visi pēmē līdzekļi un būtu muļķīgi neizmantot tos uh, iekšzemes ūdens transportam. Tagad mums ir Nājādas programma, programma no 14. līdz 2020. gadam, un ir svarīgi, lai šī programma tiktu īstenota. Un absolūtās prioritātes tajā ir uh, šī cietā infrastruktūra, uh, viedā infrastruktūra, bet arī ilgspējīgi pakalpojumi un inovatīvas tehnoloģijas. Šajā ēkā, manuprāt, jūs esat paveikuši uh, lielisku darbu, uh, lai iekļautu visus uh, iekšzemes ūdens ceļus šajos koridoros. Tas arī nozīmē maksimālu līdzfinansējuma likmi un, visbeidzot, mēs varam tiešām strādāt. Ir ļoti daudz jau nobriedušu projektu, kas ir ieplānot, un tieši šis augstais līdzfinansējuma līmenis ir tāds katalizators daudzām valdībām uh, tiešām sākt darbu ir arī atsevišķi projekti, kas ir politiski sarežģītāki, un te iezīmējās arī uh, jūsu loma, uh, lai tos atbalstītu, uh, lai, mm, lai tos atbalstītu. Ūdens ceļiem ir daudz mērķu, un ja mēs savienosim visus šos aspektus, varēsim nonākt arī pie risinājumu, un tas ļaus uh, īstenot arī politiski jūtīgākus projektus. No otras daļas ir šī digitālā puse, ir juridiskais ietvers. Mm, ir nepieciešams nodrošināt arī šo digitālo piegādes ķēdes funkcionēšanu, un te jūs varat izdarīt spiedienu uz komisiju, lai to paveicinātu. Uh, Ir labi, ka ir tagad tas šeit iekļauti TNT, bet jūs priekšā tagad ir divi likumdošanas priekšlikumi, tie ir gatavi tajos, nekas daudz nav jāmaina. Es domāju, tas būtu ļoti labi pirms vēlēšanām, ja varētu tos ātri un efektīvi izvirzīt cauri visiem ceļiem. Tas arī viss paldies. Uh, paldies, Karen. Tagad pāriesim pie Ērika Stak, kurš ir Duisport vadītājs un pārstāv Eiropas loģistikas asociāciju. Ähm, zu sprechen, habe Ihnen einige. Ja, paldies. Es esmu arī šeit sagatavojis atsevišķu informāciju angļu valodā, kas ir jums atspriekšā. Un eh, vēlētos varbūt jūs iepazīstināt ar konkrētiem piemēriem no manas prakses Mēs runājam par loģistikas uzņēmumiem, kas ir uh, īpaši arī aktuāli šodienas tematam. Būtībā nu, tā, ka mēs nevaram runāt atraut par iekšzemes ūdeņu transportu, bet gan jāsaprot, ka tā ir integrēta daļa no kopējā tīkla, no kopējās sistēmas. Nu, tas izklausās vienkārši un loģiski. Tomēr organizatoriski Eiropas Savienības līmenī, domājot arī par valstu pieejām un eh, par eh, parlamentu darbu organizāciju, jāatzīst, ka tomēr tas ir sadrumstalots skats. Tie tiek nodalīts sauszemes transports, dzelzceļš un arī kuģu transports. Kāda ir situācija ostās? Nu, parasti tā, ka te galvenokārt akcents tieši ir vairāk visu laiku akcents tiks uz ostām pie paša ūdens, bet mazāk tiek attīstīts ostas infrastruktūras uh, iekšzemes ūdeņojums. Tāpēc ir jārīkojas. Iekšzemes ūdeņu transports var attīstīties un vairāk tieši transport arī konteinerus, Nu, īstenībā šodien jau gandrīz vairs nekur netiek pārvadāt tāda, piemēram, sausās uzbērtās krāvas. Uh, Um, un konteinerus jau īstenībā var mm, tikpat labi arī kā kraut arī uz dzelzceļa. Tādēļ mums ir inovatīvi jādomā un jāskatās, ko mēs varam no savas puses piedāvāt daudz labāku. Arvien ir šāšaurinājumi un grūtie punkti. Mēs, protams, esam uzkrājuši nozīmīgu pieredzi un norādījuši, ka, piemēram, savienojums ap Donavu un Reinu nevar veidot tādā veidā, mm, piemēram, Straubingenā, mm, neievērojot to, kas ir uzkrāts Eiropas komisijas pieredzē. Tad to nevar darīt lokāli, tas jāskatās Eiropas mērogā. Mēs uzskatām, ka arī te ir jāizveido tāds savienojums, lai konteineru um, pārvietošana no um, Ziemeļjūras līdz pat Melnajūrai būtu iespējama. iekšzemes ūdens ceļu transports. To vislabāk var attīstīt, ja mēs izvedam tādu starpmodālo tīklu. Un mums jāsaprot, ka mēs jau nekonkurējam ar dzelzceļu, bet gan esam viņu partneri. Un es uzskatu, ka tieši tā būs liela kļūda pagātnē. Un es zinu, pa ko es runāju. Tad piedāvāt jaunus risinājumus, manuprāt, būtu ļoti, ļoti svarīgi. Nevis runāt par atsevišķiem transportētājiem, un ka mēs viņam nodrošinām vajadzīgo infrastruktūru, bet gan, ka loģistikai mēs varam piedāvāt intermodālos tīklus. Tas ir iznāms. Un, piemēram, vēlreiz par tīklu, ko mēs esam attīstījuši Dīsburgā. Kreisā pusē jūs redzat dzelzceļa tīkls, kas skar un noķer, uh, kas eh, noklāja visu Eiropu, pat īstenībā līdz pašai Ķīnai. No gan Rotterdams, no Hamburgas, caur Dīsburgu mēs arī transportējam pat uz Ķīnu kravas. Un tas ir zināms, šis sauszemes dzelzceļa transports. Bet, eh, kad eh, ja skatāmies par ūdens transportu, tad vislielākā transporta plūsma notiek uh, caur Reinu, bet kopumā vienalga viņi tikai nodrošina 5% no kopējās iekšzemes ūdeņu izmantošanas. Iespējams, ka jūs arī zināt, ka mums ir liels Audi rezerves daļu centrs, kas ir pats lielākais Audi rezerves daļu centrs pasaulē. Mēs to izveidojam kopīgi kā šādu jau sasaistīto ideju. jo mēs vēlamies, lai šīs detaļas tiek pievestas ar dzelzceļu, bet tālāk tiek transportēts pūdens ceļiem. Lai jūs saprastat, katru dienu viens konteineru kuģis tālāk transportē šīs detaļas. Un tas ir skaidri attīstīts koncepts kopā ar ražotājiem. Mēs arī runājam par papildus eh, citu attīstību, piemēram, milzīgajiem kuģu dzinējiem, kam ir tūkstoši litri un tā tālāk, simts uh, litri. Un, piemēram, ja Bavārijā tas tiek ražots, tad mēs izmantojam atkal iekšzemes ūdenceļus, neatkarīgi no virziena un skatāmies, kā mēs to varam tālāk sakumbinēt ar jūru, jūras transportu un izmantot pilnībā ūdens ceļus. Un atsaucot vēl uz pagātnes pieredzi, kas mums jāņem vērā. Tad 2003. gadā un 2009. gadā, kad bija ļoti zems ūdens līmenis, tad īstenībā BSF lielās loģistikas uzņēmums Eiropā vispār vairs nevarēja izmantot savas ostas. Mums vajadzēja savus konteinerus sūtīt pa dzelzceļu, lai varētu vispār šai arī Ludvishāfens uh, rūpnīcai nodrošināt nepieciešamas daļas. Tā kā mēs nevaram teikt, ka pilnībā ir e, pašpietiekami rēķināties tikai ar iekšzemes ūdeņiem, tie ir atkal jāveidos ap savienojumi, ņemot vērā īpašās situācijas. Nu, lūk, tas ir daži tikai piemēri, un es zinu, ka man laika ir maz, un paldies jums par to, ka man uzklausījāt. Thank you very much. Liels paldies! Nākošā runātā ir Katrīna Opsta, kura iekšzemes uh, ostu asociācijas direktori. Paldies priekšsēdētāji! Labrīt, dāmas un kungi! Es pateicos par šo iespēju runāt par Najādas pakotni. Mēs pārstāvam 200 ostas, 19 Eiropas Savienības valstīs un vēl dažās valstīs, kas nav Eiropas Savienība ir svarīgi paturēt prātā, ka ostas ir multimodāli transporta mēzgli, kur ir iesaistīts gan dzelzceļš, gan, gan autoceļi. Ir svarīgi nodrošināt uh, glūdu preču plūsmu cauri uh, ostām, uh, lai nodrošinātu lielu liela apjoma krāvu plūsmu. Vispirms daži vispārēji komentāri par Najādas Eiropas iekšzemes ostu federācija atbalsta Najādas pakotni un tās mērķus. Finansējums šai programmai ir integrēts uh, programmā Eiropa 2020 un transporta tīklu programma. Un, lai īstenotu dažādās politikas, eh, ir svarīgi nodrošināt atbilstošu finansēšanas instrumentus. Tāpat ir nepieciešams nodrošināt labu koordināciju ar citiem komisijas ģenerāla direktorātiem, piemēram, ar konkurences ģenerāla direktorāta, kas nosaka, pieņem noteikumus par valsts atbalstu iekš eh, zemes ostām un eh, iekšzemes ūdens ceļiem, saskaņot to ar najādas politiku. Ir vairāki temati šajā programmā, bet es vispirms vēlētos runāt par infrastruktūru, kas ir ļoti svarīgs eh, komponents komisijas baltajā grāmatā ir uh, runa par to, ka kravu plūsma ir jāpārvirza no autoceļiem uz dzelzceļu un iekšzemes ūdensceļiem, kas ir ilgtspējīgāki transporta veidi. Ja netī, nav nodrošināta veiksmīga iekšzemes ostu darbība, tad nav iespējama daudz modālā uh, transporta izmantošanu. Ir nepieciešams arī šo transporta veidu integrēt TNT transporta koridoros. Mēs vēlētos jūs rosināt, padziļināt, iepazīties ar iekšzemes ūdensceļu integrācijas iespējām. Jaunā TNT politika deviņi pamata koridori ir noteikti un sešos no tiem iekšzemes ūdens ceļi ir svarīgs elements. Ir jāizstrādā uh, politika katram koritoram eh, balstoties uz pašreizējās infrastruktūras analīzes, kādi pašreizējie koridori, kāda infrastruktūra tiek veidota. Iekšzemes kuģu, eh, iekšzemes ostu integrācija šajos projektos ir saistīta ar jauniem izaicinājumiem, jo ir jau izstrādāti koridoru veidošanas plāni Un, diemžēl, šādi projekti nav izstrādāti attiecībā uz iekšzemes ostām, un arī šīs ostas nevienmēr ir integrētas nacionālajos transporta plānos. Ir citas, citi transporta veidi, kur šī plānošana ir pavīsījusies daudz vairāk uz priekšu, salīdzinot ar iekšzemes ostām. Protams, mēs uzsākām darbu vispirms apkopojot informāciju no mūsu dalību organizācijām par infrastruktūras projektiem. Un uh, koridoru koordinatoriem būtu jāpievēršas arī iekšzemes ūdens ceļu jautājumam un ostu jautājumam un jādomā par to, kā tiks koridoros nodrošināta multimodalitāte. Nedrīkst aizmirst par iekšzemes ostām, jo bez tām nevar nodrošināt transporta tīklu multimodalitāti. Otrs punkts ir ūdens eh, transporta integrācija vispārējā loģistikas uh, ķēdē, un it īpaši šeit jārunā par pilsētu ostu ieguldījumu šajās ķēdēs. Uh, ūdens ceļus var izmantot gan preču, gan atkritumu pārvadāšanai pilsētās, un tādēļ būtu pilsētām vairāk uzmanības jāpievērš ostu izmantošanai savos mobilitātes plānos. Un uh, ir uh, Eh, jāsadarbojas ar vēlētājiem. Ja šajos vēlēšana apgabalos atrodas ostas, tad būtu jādomā par to labāku integrāciju mobilitātes plānos. Un par eh, ūdens eh, transporta integrēšanu loģistikas ķēdē. Un nākošais punkts ir vairāk gan saistīts ar uh, Nākošo uh, apspriežamo jautājumu ir par kuģu aprīkošanu, lai samazinātu uh, trokšņa piesārņojumu. Un mēs aicinām jūs uh, pieturēties pie konsekvences pozīcijas un uh, būtu jābūt uh, jādomā par to, lai uh, tiktu padomāts arī par to, kā šīs, šie pasākumi tiek īstenoti, un uh, varbūt tomēr uh, būtu jābūt arī modriem. Paldies! Nā, nākošais runātājs ir Pēters Maģiks, kurš pārstāv, kurš ir Donavas komitejas ģenerāla direktors. Labrīt, dāmas un kungi! Donavas komisijas vārdā vēlos sveikt visus šīs dienas uzklausīšanas dalībniekus. Dan Donavas komisija ir viena no Eiropas vecākajām starpvaldību organizācijām. Un uh, Donava ir uh, visstarptautiskākā uh, upe pasaulē, un mūsu komisija ir starptautiska organizācija, kura ir izveidota 1948. gadā Belgrādas konferencē pieņemot atbilstošu uh, konvenciju. Uh, Mums ir uh, septiņas Eiropas Savienības dalībvalstis uh, un deviņas novarotāju valstis pārstāvētas. Belgradas konvencijas astotajā pantā ir noteikti uzdevumi šai komisijai uh, veicināt navigāciju, veidot vienotu signalizācijas un lo, sistēmu un loču dienas varētu eh, tāpat eh, īstenot hidrometeoroloģisko dienestu darbību, harmonizēt eh, iekšzemes navigācijas noteikumus, sniegt konsultācijas, rekomendācijas, un mēs izstrādājam arī tehniskus ieteikumus, bet mēs arī esam gatavi sadarboties ar Eiropas komisiju Luksemburgas deklarācija, kas tika pieņemta 2012. gada 7. jūnijā par efektīvu uh, ūdens transporta infrastruktūras uzturēšanu Donavā. To parakstījuši ir uh, transporta ministri, Eh, valstīm, kas atrodas pie šīs eh, upes, eh, ir izstrādāti mehānismi par pārskata sniegšanu, par Eiropas Donavas reģionu stratēģijas īstenošanu. Dan, Donavai svarīgi, ja Donavas baseina Eh, reģionā ir eh, vēl vairāki neatrisināti jautājumi par eh, šo normu īstenošanu dzīvē. Šeit jūs redzat mūsu rīcības plānu šim gadam. Vispirms ir paredzēta tikšanās, kurā piedalīsies Donavas kuģošanas uzņēmumu direktori Tāpat eh, mēs arī gribam turpināt ciešu sadarbību ar Eiropas komisiju, DG eh, MUV, un esam uzņemties eh, koordinātoru lomu, lai nodrošinātu Donavas ūdens ceļa attīstību. Mēs tāpat vēlamies sadarboties ar citiem tirgiem un citiem upju baseiniem. Uh, un mēs arī sadarbojamies ar CCNR, veicot tirgus pāraudzību. Un mēs arī vēlētos organizēt izklaides kuģošanas semināru. Tāpat mēs vēlamies organizēt uh, Eh, Luksemburgas deklarācijas eh, izvērtēšanas sanāksmi ministru līmenī, kas varētu notikt eh, jūnijā. Kopš 2012. gada nekas daudz nav panākts infrastruktūras jomā Donavas basēnā, un mēs esam ieinteresēti no jādas divi. Uh, īstenošanā. Mēs atbalstam to, ka komisija atbalsta ūdens ceļu attīstību Eiropas kontinentā. Runājot par septiņu gadu programmu, gribu teikt dažus vārdus par tehniskām prasībām. Mēs atbalstām ideju par visu Eiropas standartiem ar nosacījumu, ka tiks iesaistītas visas uh, Donavas komisijas dalību valstis. Tā pašā laikā Eiropas parlamentam ir jāpauž atbalsts uh, iekšzemes uh, ūdens transportam, pievēršot īpašu uzmanību tādiem jautājumiem kā finanšu krīšai sektorā un navigācijas iespējas Eiropas ūdens ceļos. Varu jūs informēt, ka pēdējo 20 gadu laikā eh, uz Donavas ir uzbūvēts tikai viens krāvas kuģis. Un eh, pēdējo piecu gadu laikā neviena kuģoš, neviens kuģošanas uzņēmums nav darbojies ar pēļņu šajā basēnā. Un es gribu arī eh, teikt Eiropas parlamentam, ka Donavas komisija atbalsta visu Eiropas pieju iekšzemes navigācijai. Un gribu teikt, ka mums ir jārīkojas, mēs nevaram tikai gaidīt un sūdzēties, mums ir jāīsteno pašreizējie mehānismi, jāiesaist diskusijā visas ieinteresētās puses un jādomā par jauniem attīstības ceļiem iekšzemes uh, ūdens transportam. Paldies, Pēter! Nākamais uh, runāt jautājs ir Sterbruka kungs, kurš pārstāv transporta nozarē strādājošos. Godātais priekšsādātāji, dāmas un kungi, vēlos pateikties jums par uzaicinājumu ierasties pie jums un pastāvēt arotbiedrības. Un arī jums pastāstīt par šo optimālu variantu, kādā veidā sasistam transporta tīklus. Vēlos nedaudz jums pastāstīt, kādēļ tas ir tik svarīgi arī arotbiedrībām. Nav jau tā, ka mēs runājam tikai par sociālajiem aspektiem un par darbņiem ietiesībām. Mums arotbiedrībām arī ļoti interesē daudz citu jautājumu. ETF um, uzskata, ka daudz problēmas ar ko mēs saskaramies ikdienā, nu, tās neizriet vienkārši no atsevišķu darba devēju cent, nevēlēšanos ievērot darba noteikumus. Nē, ir vairākas svarīgas citas lietas, kas jāņem vērā. Mēs redzam, ka vispār pieaucinās spiediens, un arī labas gribas eh, darba devējiem ir arvien grūtāk ievērot visus noteikumus. Piemēram, situācija Rotterdamā projektēšanas fāzē, attīstot lielus infrastruktūras projektus, kā piemēram ostas, termināli, kā piemēram ir bijusi arī šis jau otrās paudzes termināls Rotterdamā. Gan ostas, gan termināls saskaras ar nopietnām problēmām. Pirmkārt, projektā izveidojoties uh, ostas izvietojums un kādā veidā tiek nodrošināts uh, um, darbs ostā un kāds ietekmēs tieši darba ņēmēju situāciju. Nu, tāds lietas vienmēr jāņem vērā arī projektējot šāds liels infrastruktūras projektus. Ja mēs paliekam pie, pro, uh, pie ostām, mēs redzam, ka paredzētajā projektā, kur ir runa gan par pašām ostām, gan piestātēm, un paredzētais darba tēms, uh, tas viss ir jāierē, jāierēķina. Viens ir, protams, ja mēs koncentrējam uzmanību uz ostas peļņu. Viens ir lielākā peļņa, ko tieši gūst par kravām. Bet tas gan jāatzīst, ka nerada lielāko peļņu tieši, ja jūs reiķināties ar pievedumu no sausemes. Nē, lielākā, protams, nav tieši transports, ko rada, to rada transports no jūras. Un tad sanāk, protams, jau koncentrējam uz spēļņu, tad arī nav interesēti Eh, ostu attīstītāji īpaši attīstīt šo otro pusi eh, kravas, kas pienāk pa sauszemes ūdeņiem, eh, iekšzemes ūdeņu pirošanu. Jo viņi redz, ka tur lielu peļņu nesagaidīs. Nu, lūk, un ja viņi jūt, ka mm, tas nav interesanti, tad es viņu zaudē šo interesi. Tāda dziļie termināli kādi ir bijuši un ko mēs tos attīstām. Šobrīd ir arī izpētes procesā atsevišķas modeļi un galvenokārt atkal koncentrē uzmanību tieši no kuģiem, kas iebrauc ostā no jūras. Iekšzemes ūdeņi nerādā drīz um, peļņas, tā kā viss tiek koncentrēts uz jūras kuģiem. Nu, ko tad varētu mēs teikt? Viens ir, kā vajadzētu arī, ja Rotterdamā ir pieņems lēmums decentralizēt uh, ceļūras terminālus. Un nevis viens apstrādes punkts tā tiek, bet ir seši līdz pat astoņi dažādi apstrādes punkti. Tas, protams, nedaudz sālē, lēnāk arī samazina tempu, un tad jums arī ir jārēķinās, ka nobīdes rodas arī citos termināļos. Šīs nobīdes un aizkavēšanās, kas izriet no decentralizācijas, tas nozīmē, ka kuģniecības uzņēmumi nevar vienkārši tad rēķināties jebkurā laikā, ka viņi varētu izkraut savus kravas, ka viņam ir jāievēro stingri noteiktais laika grafiks. Ja, piemēram, ir četri konteineri, kur tiek nosūtīts uz dažādiem atšķirīgiem termināliem, lai tos tur izkrautu. Nu, parasti viņi norāda, ka viņam nav liels intereses tikai izkraut četrus konteinerus, un bieži vien viņi pat atsaka tādas darbības veikt. Tā kā nu, mēs varam reiķināties, ka darbiniekiem tas nozīmē, ka viņiem ir jāstrādā ilgākas darba stundas pašās ostās. Savukārt kopējais krāvu apjoms nā, nepieaug. Un, um, Tālāk sekoja šī saukta optimizācija, kas skar visu Eiropas līmeni. Tas rada papildus arī izmaksas vidēji. Iekšzemes ūdeņiem nu, būs jārēķinās ar šādu optimizācijas pieeju. Mēs varam zaudēt arī savas pozīcijas iepatim sauszemes transportam. Šāda veida darbības eh, konc, eh, konkurence ar sauszemes transportu, darbinieku skaita samazināšana, sociālais dempings, darba eh, tiesību vaināšana. Tas ir viss nopietnas apdraudējums, un mēs redzam, ka, protams, darba devēju interesēs ir šobrīd tā, galvenokārt ietaupīt izdevumus, un arī mēģināt to darīt uz darba ņemē rēķinu. Tādēļ uh, ostu iestādēm, uzraudzības iestādēm, kuģniecības īpašniekiem ir uh, savas intereses, un ja mēs tos nespējam kaut kādā veidā koncentrēt, tad mēs redzam un saskaņot, tā, diemžēl, nu, mēs daudz ko nevaram panākt. Mēs redzam, ka Rotterdams ostā vismaz ir mēģinājums risināt vairākas problēmas, taču vēl nav skaidrības, kādā veidā tas praksē varētu dot reālus uzlabojumus. Šāda veida optimizācija nekad neņem vērā īsti vai nu tikai ļoti vāji ņem vērā cilvēku bāžas darba ņēmēt apsārums. Tad, ja mēs vēlamies vienmēr atgādināt, jums jāatceras par darba ņēmējiem. Jums jāņem vērā arī veicot savus aprēķinus un plānojot savus tālākos jaunos projektus. Un Eiropa, protams, šādā ziņā ir ļoti apsveicama, ka viņi mēģina arī to iedrošināt. Paldies! Labi, līdz to mēs esam izskatījuši, uzklausījuši pirmos paneļa dalībniekus un došu vārdu arī mūsu deputātiem Maisners kundze un Dālinkungs. Nu, lūdzu, arī jums dosim vārdu. Paldies! O, nu es negaidīju, ka man pirmai dos vārdu. Labi, man būtu pāris jautājumu visiem. Uh, Uh, ekspertiem. Paldies, ka atnācāt šorīt pie mums. Tas bija ļoti interesanti uzklausīt jūs mūsu komitejā. Šlepers kundze, jūs norādījāt, ka jūs sacījāt TNT brīnišķīgi un arī CF. Um, CF, tas ir viss brīnišķīgi, un mēs arī par to esam cīnījušies, un mēs saprotam, un jūs sakat, ka arī šobrīd jau sagatavošanas procesā atrodas atsevišķi projekti. Man interesē, kas jums būtu ļoti svarīgi iekšējiem sūdeņiem. Starks kungs. Uh, man arī interesanti bija uzklausīt tas, ko jūs sacījāt, ka viss ir jāizveido integrētā sistēmā. Un tā jūs runājat um, par šo iepējamo Vācijā pazīstamo trepnvīts. Un uh, šis sastrēguma punkts pie Straubingens, um, nu, tas ir svarīgākais. Man interesē, kā jūs varētu vēl pakomentēt precīzāk šo situāciju. Un es zinu, ka parlamentā vēl papildus bija arī uzklausīšana par ledākošanu un par to, ka atklājas jauni kuģošanas ceļi. Un tas varētu arī iespējams pavērt iekšzemes ūdeņiem jaunas iespējas. Vai jūs varētu arī komentēt šo parādību? Opstas kundze. Jūs sacījāt, ka ka vajadzētu vairāk integrēt Jūs sakāt, jau ir tas izdevies atsevišķi, kur iekšzemes ūdeņos tas labāk sas, saskaņot un koordinēt ar vispārējo loģistiku pilsētās arī. Interesanti būtu uzzināt konkrētāks piemērs un domājot, vai tas var arī attīstīt jaunas darba vietas. Magarič kungs, jūs sacījāt, ka vajadzētu izmantot vienotu terminoloģiju iekšzemes koordinācijai. Vai tas nozīmē gan šī Nu, tas, protams, ķecerīgs jautājums, bet vai tas būtu tad angliski? <clears throat> mēs, protams, sakam, ka jā, vajadzētu runāt vienā tā valodā, bet nu, tad interesanti, vai tā būtu tikai mm, um, angļu valoda. Tālāk, uh, Braka kungs, kurš runāja par <clears throat> darba ņēmēju, darba devēju attiecībām un par to, ko vajadzētu arī vēl darīt papildus, lai uzlabotu šeit atsevišķos projektus. Nu, man būtu interesanti dzirdēt jūs komentārus. Labi, lūdzu, Pīter. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Man ir prieks, ka šī uzklausīšana vispār notiek. Jo šobrīd ir aktuāli komisijas priekšlikumi, kurus vajadzētu tieši izdiskutēt. Iekšzemes ūdeņi ir daudz vairāk nekā vienkārši divi tādi atskatīja priekšlikumi Mums ir jārunā par eh, iekšzemes ūdeņiem precīzāk. Un tas ir būtisks elements eh, Eiropas transportam tīklos. Man ir jautājums eh, Starks un Stāks kungam, Mag, Margič kungam un arī Maisners mm, kundzei. Nu, mēs, es tieši esmu norūpējies par šiem saurējiem sašaurinājumiem punktiem Vācijā. Vai Merkeles valdība ir plānojusi šeit šo jautājumu atrisināt? Mēs nevaram vienkārši pieņemt aktuālo situāciju. Ir jāatrisina šis jautājums. Nu, mēs zinām, ka ir vairāk tehniskie risinājumi, piemēram, uzklāt, uzkrāt ūdeni rezervāros, lai nodrošinātu vienmēr nepieciešamo šos ūdens līmeni šai slūšu, šim pārējais posmam. Un mēs uzskatām, ka šis ir absolūti svarīgs jautājums, lai Eiropa vispār varētu un vēlētos runāt par to, kādā veidā var nodrošināt šeit iekšzemes ūdeni transportu. Otrais jautājums saistīts pirmo. Mēs redzam, ka pat nozare nu nav īpaši tāda mobīla Mūsu kolēģis kā koordinators ir daudz ko izdarījis, domājot par transporta koridoriem. Tomēr es vēlētos vēl vairāk. Es vēlētos redzēt, lai tiktu tiešām sakoordinēti dažādi veidi pārstāvi un spēki, lai visi labi zinātu, kas ir dara, kas ir jādara. Un es domāju, ka arī jūs jau arī šeit m, mm, varbūt pārāk pieticīgi runājat. Mums ir jāuzņems vairāk institīvu. Mums jārunā par infrastruktūru, Mēs varam par to runāt un runāt, bet mums ar vienu nav pilnībā tāda ambicioza iekšzemes ūdeņu mm, stratēģija. Stāks kungs, jūs sacījāt, ka ir nepieciešams inovācijas. Labi, mēs visi varam tam piekrist. Tas ir skaidrs. Visu droši vien piekrītam. Bet nu ne jau jebkuras inovācijas uzreiz ir tas, ko mēs vēlamies. Mums jārunā arī par konkrētiem individiem. Un uh, mūs interesē, vai atsevišķi uh, kuģu pārvadātāji varētu vairāk sadarboties, vai, piemēram, ražotāji, piesaistot arī dzelzceļus, izveidot kopuzņēmumus. Es domāju, šādā veidā inovācijas varētu vairāk attīstīties. Šobrīd tā ir pārāk fragmentēta, sadrumstalota aina. Vai jūs būtu gatavs to vēl komentēt? Un visbeidzot, jūs arī norādījāt, ka jūs vēlaties arī attīstīt starpmodālos um, idejas. Kādā veidā, kas jau šobrīd notiek? Nu labi, ir jau brīnišķīgi vienmēr teikt, ka vajag vairāk visu savienot, vairāk koordinēt, bet ko šobrīd jau nozare pati dara? Kādā veidā tiek nodrošināts šāds starpmodālie transporta uh, veidi? Kādā veidā mēs varam to veicināt? Kūna kungs? Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī ekspertiem un paldies visiem, kas ir organizējuši šo uzklausīšanu. Man tā likās ļoti svarīga. Man tā liekas svarīgi, lai arī Eiropā iekšzemes transportu mēs vairāk attīstītu tieši iekšējās lielajās ostās. Un uzskatām, ka ūdeni un ūdens ceļi te varētu izmantot vēl aktīvāk. Jo rēķinot par pārvietotajām, pārvedētajām tonnām, un patērēt enerģiju. Tas ir energoefektīvākais veids. Bet iekšzemes ūdeņiem mēs redzam, ka tiemžēl kaut kā šo fizikas patiesību neviens īsti nespēja reāli īstenot. Viss tur notiek ļoti lēnām. Jūs domājat par Elbu, Oderu un arī tālākajām upēm austrumos, bet visu laiku te tiek runā tikai par Reinu un Donavas savienojumu, kas tiešām ir tāds ļoti šaus punkts. Jo, diemžēl, tā ir, ka, nu, visvēlākais elements nosaka visu transporta plūsmu, un nu, tas ir ļoti vājš savienojums šobrīd. Ko mēs vēlētos panākt? Nu, tas uzreiz kļūst par tādu magnētu. Tur būs simtiem attīstītāju, simtiem būvnieku un dažāda veida savienojumi. Tas būtu viss lieliski. Tomēr mums vajadzētu visu uzmanību, tad pateikt konkrēti vienu projektu, es domāju, vajadzētu attīstīt. Un mēs jau dzirdējām, ka jau bija jautājums par to, ko tad ar Vācijas federālā valdība jaunā. Nu, kā tiek plānot satiksmes um, attīstība, transports, um, šis kanāls un arī pie Filskolcenes. Uh, kas tiktu tālāk attīstīts. Nu, es saprotu, ka arī pavalsts valdība Vācijā varētu būt pret to. Bet, nu, tas nav tik vienkārši un skaidrs zinām šobrīd. Ir jāpasaka. Iekšzemes ūdeņu ostas ir ļoti būtisks Eiropas transportām. Un jāpasaka, jūs nesaņemsiet ne Eiropas centu, ja jūs tagad šo īstenībā ostu neattīstīsit, bet gan būvēsit tikai atsevišķas ēkas un būvis, kas nav tieši saistīts ar pašu ostas darbību. Un ja kaut kas tāds tiek konstatēts, nu tad nav Eiropas naudas tur vairāk e, nedrīkst dot. Mums jāapsaka jātīst otas. Un ir jāievēro ne tikai, protams, arī daudzi noteikumi, piemēram, vidas aizsardzība arī vienmēr ir ļoti precīzi jāņem vērā. Un es aicinātu šeit to visu ņemt vērā. Rikai kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms vēlējos pateikties uh, dalībniekiem un organizētājiem par šo uzklausīšanu. Šis uh, temats ir interesants, bet uh, bieži vien atstāts novārtā. Man bija vairāki pārsteigumi. Pirmkārt, par kuģu aprīkošanu, lai samazinātu trokšņa līmeni, jā. Es to uh, izdzirdēju un tas man pārsteidz. Es gribu tomēr šeit piemetināt ka ir viens jautājums, kas ir, manuprāt, ļoti svarīgs, bet ko uh, šīs profesijas pārstāvi pārāk neizceļ, par ko maz runā, proti par kuģu standartizāciju. Uh, un arī par uh, konteineru standartizāciju. Šodien, uh, šobrīd tiek apspriest vairāki varianti attiecībā uz uh, autoceļiem un dzelzceļiem un iekšzemes ūdens transportu, bet mēs maz dzirdām ūdens transportu pārstāvis par šiem jautājumiem. Tātad par kādu tonāžu, par uh, Eh, varētu būt divi, trīs līmeņi šajā jomā, tāpat par konteineriem, to standartizāciju par to netiek runāts. Tālāk par Rotterdamas ostu, tas ir lielākais, tā ir lielāks, lielākā Eiropas osta, un tagad mēs dzirdam, ka trūkstot vietas un kā šeit viss varētu sabrukt un kā uh, nav saskaņota darbība ar iekšzemes loģistiku. Tas man ļoti pārsteidz. Protams, ka vis, visām lielajām ostām pie Ziemeļa jūras ir problēmas ar eh, rezerves teritorijām, eh, par, par saikni ar eh, loģistiku, un es gribētu jautāt komisijai, vai nav iespējams šeit kaut ko darīt jau saulaicīgi. Un uh, vēl viens jautājums dalībniekiem. Uh, esmu daudzkārt dzirdējis par šādu pieeju, un to atbalsta arī parlamentārieši par to, ka būtu jāintegrē ūdens ceļi dažādos transporta koridoros, par to būtu jādomā gan parlamentam, gan komisijai un gan padomai būtu par to jālēmj, un mums ir izdevies sešos koridoros iekļaut ūdens ceļus, bet eh, diezgan maz tiek runāts par to, kā kopējo, eh, kā izveidot tādu vienotu saskaņotu iekšzemes ūdens ceļu sistēmu Eiropā. Tātad šeit tiek runāts par uh, Reinas Donavas savienojumu gan nav atrisināts, bet nav runāts par Reinu, Mozeli un Lesko, un netiek runāts par upju sistēmu kopumā navigācijas kontekstā. Tā tad rodas iespējas, ka viss tiek sadalīts tādos īsos posmos, tur vien, uz Reinas kaut kas, uz citas upes kāds posms, un katram ir sava šaurā vieta, bet nav tādas, glo tādas globāla skatījuma, globāla priekšlikuma. Uh, cilvēki, kas runāja par uh, Donavu, uh, kādēļ viņi nevarētu sadarboties ar Reinas baseinu pārstāvjiem, lai organizētu sadarbību vienotā saskaņotā veidā. Jautājums, kad tiks izveidota instance, kas nodarbosies ar sistēmu kopumā? Es domāju par tādu profesionālu organizāciju, kas nodarbosies ar ūdens transporta sistēmu kopumā, un kad mēs beigsim šo uh, iekšzemes ūdens ceļu sistēmu sadalīt mazos posmos. Uh, Protams, šeit notiek uh, problē, uh, diskusijas par, par šīs profesijas pārstāvjiem, citām lietām, bet kad mēs skatīsimies uz šo sistēmu kopumā kā vienotu loģistisku sistēmu? Paldies! Tagad vārds tikā kundzei. Paldies! Es arī vēlētos no savas puses pateikties uzklausīšanas organizatoriem, pateikties komisijai par jauno priekšlikumu, ko nu pat esam saņēmuši Ir taisnība, ka Najādes divi projekts ir ļoti svarīgs Eiropas transportam, tā attīstībai, un es vēlētos arī paust uh, savu atbalstu Dominika nu pat teiktajam. Tiešām ļoti žēl, ka Eiropā nav saskaņotas uh, stratēģijas attiecībā uz upēm un iekšzemes ūdens ceļiem šeit būtu jārunā ne tikai par ūdens ceļu un uh, upju ostu attīstību, bet būtu jādomā arī par vides aspektiem, par reģionālo attīstību, upes krāstu attīstību, ekonomisko sociālo attīstību. Runājot par Donavu. Es esmu dzimusi pilsētā, kas atrodas pie Donavas Un mani tiešām interesē Donavas, kā kuģojams upes attīstība nākotnē, un vajadzētu domāt par sa Donavas savienojumiem ar citām upēm, un to nedrīkst atstāt novārtā. Protams, ir balsis, kas iebilst pret šādu savienojumu veidošanu, norādot, ka uh, pārvadātāji varētu piedāvāt zemākas cenas, um, atņemt mums tirgus daļas un tā tālāk. Es nepiekrītu šādai pieejai. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešams iekšējais tirgus un Eiropā ir svarīgi šie savienojumi starp Donavu, Reinu un Melno jūru. Tālāk par ūdens ceļu attīstību. Mums būtu jāveic lielāki ieguldījumi ostu izveidē. Diemžēl Rumānijā pēdējo 20 gadu laikā ir bijis pārāk maz investīciju ostu attīstībā un upes ūdens ceļu attīstībā. Runājot par Eiropas savienošanas mehānismu, tas ir ļoti svarīgs Jautājums tagad, kādi būs noteikumi finansējumu piešķiršanai. Runājot par flotes attīstību, eh, kuģniecības kompānijas sūdzās par birokrātiskiem šķēršļiem, un tas attur eh, šos eh, uzņēmējus no uh, Uh, Eiropas fondu izmantošanas, Eiropas līdzekļu izmantošanas. Mums ir jānodrošina, lai finansējuma iegūšanas nosacījumi būtu pēc iespējas vienkārši un īstenojami. Mums ir nepieciešams pastāvīgi uzturēt uh, dialogu starp komisiju un ieinteresētajām pusēm, starp tiem, kas reāli īstenos programmu Najādes divi, lai uh, finansējuma iegūšanas nosacījumi būtu atbilstoši un vienkārši. Mēs nevēlamies tādu situāciju, kāda bija projekta Marko Polo sakarā. Šis uh, finansējums bija paredzēts, bet tas beigās netika izmantots, jo nosacījumi bija pārāk stingri un bija ļoti grūti iegūt šādu finansējumu. Un tādēļ arī pieprasījumi bija ļoti maz. Paldies! Paldies! Paldies no manas puses! Um, Ziemassvētku laikā apvienotā karalistā Discovery kanālā bija brīnišķīga programma par Donavu. Ja jums vēl nav bijusi iespēja iepazīties šo raidījumu, es to tiešām iesaku, jo tika izsakots visam Donavas plūsmai, sākot jā, no Vācijas līdz Melnajai jūrai. Un tad tiešām fantastisks raidījums par Donavu. Tas tāda neliela piezīme no manas puses. Bet iemesls, kādēļ es skatījos šo raidījumu, bija tas, ka mēs šajā komitejā visi tā kā iemīlējāmies Donavā. Un Donavā ir tiešām tad labi apgūta upe, visu cieņu Reinai, bet Donava noteikti ir mūsu mīļākā upe. Jebkurā gadījumā ir svarīgi, un es atgriežos pie man Dālena kunga un Dominika un Rīkē kunga teiktiem. Visu te pagriežos pie visa teiktā, ka trūkst tādas vienotas domāšanas iekšzemes ūdens ceļu kopienā. Netik daudz runājot par, sastājas, par pašu iekšzemes ūdens ceļu sasaisti, bet gan drīzāk runājot par šo ūdens ceļu sasaisti ar citiem transporta veidiem, jāpalūkojās uz infrastruktūru kopumā. Un ūdens ceļus mēs uztveram kā ļoti būtisku loģistikas ķēdes daļu, un ir tikai pareizi, ka šie iekšzemes ūdens ceļi tiek prioritizēti. Ir jādomā par uh, visu infrastruktūru, jādomā par uh, rezervāriem, par citiem aspektiem. Ja? Tomēr pats par savu valsti jūs droši vien zināt, ka uh, Eh, apvienotajā karalistē nav eh, ļoti attīstīti iekšzemes ūdensceļi, tie pārsvarā ir šauri uh, kanāli, bet viens izņēmums ir Manchesters kuģu kanāls. Un šajā kanālā ir plāns uh, to attīstīt, lai vēl vairāk kuģi varētu doties no caur šo kanālu īrijas jūru. Un ir tiešām kā jau Pīters norādīja, ir tiešām apbrīnojami, cik bieži vien cilvēki neizpild savus mērķus. Šķiet, ka ir laba doma attīstīt kuģu satiksmi Manchesteras kanālā, bet neviens šķiet nav padomājis, ka šajā kanālā ir divi paceļamie tilti. Un šie divi tilti nodrošina galveno ceļu uz Warringtonu. Uh, ja cilvēku valstoties no Manchesteras uz Liverpoolu un tilti tiek pacelti, kas rada satiksmes hausu Varingtonā. Uh, Neviens nu, tiešām nav padomājis, ka ja mēs uh, padarīsim kuģu satiksmi kanālā intensīvāku, tad tajā pašā laikā mums ir jānodrošina, ka arī saistītā infrastruktūra spēs um, uzņemt uh, pieaugušo satiksmes spiedienu. Un tas ir tikai viens piemērs, kas ilustrē to, ka trūkst uh, vienotas domāšanas eh, transporta sektorā. Un vēl kāds jautājums, ko vēlējos jautāt Pēteram, jo Donava ir mūsu mīļākā upe. Jūs jau pats minējāt par um, Donavas uh, eh, izkuģojamību un norādījāt, ka Donava plūst arī cauri, jo īpaši Serbijai. Un viena lieta, kas jūsu prezentācijā mani uztrauc, bija tas, ka jūs piekritāt Nājādes programmai. Uh, bet parādījās tāds mazs teikums, un tad griežamies arī pie dzelzceļa pakotnes, tad šis nelielais teikums, kas norāda, ka ir nepieciešama visu dalību valstu piekrišana, un tas uzreiz radīja trauksmes zvanu, jo nevienmēr ir viegli panākt visu dalību valstu vienprātības, pārliecinās, ka to jūs arī ļoti labi zinat. Jo īpaši, ja ir iesaistītas arī ne Eiropas Savienības dalību valstis, un uh, Un nu, tas ir ļoti, tā ir ļoti aktuāla problēma Donavas kontekstā. Man šķiet, ka Donava ir sadalīta tādos posmos, kas ir uh, kuģojums, neizkuģojums, kuģojums, neizkuģojums, varbūt izkuģojums. Un tā mēs uh, saskatām skaidru nepieciešamību pēc integrētas iekšzemes ūdens ceļu sistēmas. Um, vienmēr jo trūkst nepieciešamo līdzekļu, tā tiek teikts. Naudas pietiek, tā tikai ir sadalīta nepareizajās rokās. Bet tiek teikts, ka tiek algos, ka nekad nepietiek finansējuma, nepieciešamā finansējuma. Un tas ir viens no mūsu galvenajiem izaicinājumiem - prioritizēt iekšzemes ūdens ceļus. Uh, Es domāju, ka visi klātesošie piekritīs, ka mums ir jāliek lielāks akcents uz iekšzemes ūdens ceļiem. Es tam piekrītu, bet tajā pašā laikā mums ir jānodrošina labāka sasaiste ar uh, visu, uh, ar, ar, ar citām upēm un uh, citu sistēmu kopumā, lai mēs izveidotu patiesu iekšzemes ūdens ceļu tīklu. Tā, Un tik tālu manas priekšsādātāja piezīmes. Tagad aicināšu runātājus uh, iekļauties trīs minūtēs. Būtu ļoti labi, ja jūs varētu ievērāt šo laika limitu. Tad sākšu ar Kārenu, Eriku un tad visiem pārējiem. Kāren, vārds jums. Jā, paldies. Es pilnībā piekrītu par šo saskaņotās sistēmas nepieciešamību. Mums uh, uh tad uh, šajā ziņā ir ļoti precīzs projekts, kas ir jau aizsākts. Maisnes kundzes nevēlētos runāt par mīļākajiem um, projektiem, jo tas izjauc saskaņoto pieeju. Ja domājam par projektu plāniem tajos, tad mums jau ir vairāk diezgan nobrieduši projekti. Uh, ir uh, jābūt šai saskaņotāji pieejai un jānodrošina laba saskaņotība. Uh, mums neatkarīgi no jūsu priešlikumiem šie projekti tiks īstenot. Pat tajā pašā laikā ir arī citi projekti, kuriem arī ir augstī prioritāri, piemēram, projekts liecībā uz Elbu, un tie ir politiski jūtīgi projekti, un cilvēki domā, ka tas sniegs labumu tikai kuģniecībai, ne videi, bet tā īsti nav taisnība. Un kā noteikts administrācijas vēršas pie savām valdībām, viņi eh, pievēršās šim um, transporta veidu sadalījumam starp uh, ūdens, dzelzceļa, sauszemes transportu Un šādos gadījumos tad jums kā Eiropas parlamenta deputātiem, kuriem ir ļoti uh, spēcīgas vietējās saknes, bet jums arī ļoti spēcīgas Eiropiskās saknes, uh, tad jums ir iespēja uh, strādāt un palīdzēt pēlā tā, lai um, pārvarētu šos sadalījumus jo cilvēki vēl joprojām atsevišķi izšķir dažādas transporta veidus, tas notiek valstu administrācijās un pat uh, komisijā. Uh, uh, komisijā gan lietas uzlabojas, bet valstu līmenī ir milzīga barjera tāda, ka cilvēki vēl joprojām domā ļoti sadalīti par atsevišķiem transporta veidiem. ja mēs, uh, un Te es domāju, ka mēs varam savstarpēji, mēs varam palīdzēt, lai tātad šo aizsākto darbu plāns, kura mērķis ir saskaņots transporta tīkls, lai visi šie plāni patiesībā varētu tikt arī īstenoti. Lai tad, kad mēs nonāksim pie plānošanas posma, ir svarīgi, lai tiktu ņemts vērā arī vietējās intereses. Bieži vien varam redzēt, ka uh, ostas teritorija varētu tikt paplašināta, ka, ka varētu samazināt kravas mašīnu satiksmi pilsētā, jo tiek paplašināta ostas teritorija. Tas bieži vien nonāk konflikta situācijās ar citām nozarēm, piemēram, ar nekustamā īpašuma attīstītājiem. Uh, parādās arī citas problēmas. Ir um, pilsētas, kur ir pilnīgi normāla jauka transporta veida izmantošana. Ah, bet, piemēram, palūkosimies uz ah, Parīzi, kur sēnas apkārtnē ir UNESCO mantojuma sarakstā, un kāda ir viņa risinājuma. Es zinu, ka Beļģijā tiek daudz laika tērēts ah, kravu plānošanā Un kravu terminālē sadarbojas ar gan privātām, gan valstu partnerībām, un kravas apjoma pieaug. Risinājumi ir iespējami, ja, sask ja ir saskaņota pieeja. Un ja mēs arī spēsim pastiprināt un uzlabot mūsu sadarbību, savus plānus varēsim arī veiksmīgi īstenot. Paldies! Paldies! Erika! Jā, Jā, es uzskatu, ka Tā ir un es priecājos par jūsu komentāru par šo savienojamību. Tas arī ir atslēgvārds. Mēs nerunājam tikai par ūdenceļu savienojumiem, bet par vispārējo transportu savienojumiem. <clears throat> un pirmkārt ir jārunā par spēlētāju savienošanu. Mēs ar daudz jau par to runāšanu, daudz kas ir aprakstīts, bet mums jāpanāk konkrēts rezultāts, kādā veidā mēs šos projektus varam arī īstenot. Arī Šaumiņa kungs par to runāja. Nu, visu laiku var teikt, jā, lai visu izdara komisija, jā, jā, jā. Bet nē, tā nevar būt. Ir jābūt visiem iesaistītiem pie viena galda. Tiem visiem ekspeditoriem, kurniecības vadītājiem un mums visiem jāizmanto šī iespēja pasakot, ka iekšzemes ūdeņi paši izdevīgākie transporta veidi, un tas ir jātīst un jāizmanto. Par iebrokšatiem finanšu līdzekļiem. Tas ir visur aktuāli, gan Vācijā, gan Eiropā kopumā. Uh, un ja kaut kādā veidā, protams, ka dzīve jau nav nekāda brīnuma pasaka, kur viss ir iespējams. Mums ir jāsaprot, ka ir izvēles cena, un kad ir daudzas, <clears throat> un pirms lūžas uz mozeles, kas tiek celtas, lai tas miljardu investīcijas, lai tikai nedaudz vairāk konteinerus varētu pārvadāt pa ūdens ceļiem. Bet tas nav attaisnojams. Mums jādomā par izmaksu liederību. Uh, Tā kā ir jākoncentrē uz izdevumi tajās vietās, kur tas dot reālu atdevi. Un ir jānosaka šāds prioritātes. Ko mēs paši darām? Pirms 15 gadiem es pats izveidoju reģionālo dzelzceļu uzņēmumu. Viņi nedrīkst un nevar arī nopelnīt neko, jo viņiem tikai 50 km rādošā viņi apkalpo atsevišķās rūpnīcas un pārvadā šīs preces. Bet šīs preces tiek pārvadāts ar vilcienu, dzelzceļu, nevis ar sauszemes transportu, un tas ļoti svarīgi. 200 tūkstoši uh, kravu sauszemes, tātad, uh, jeb uh, kravu automobīļu pārvadājumus mēs esam līdz to šādā veidā aiztaupījuši. Dīsburgā ir pārkļaut 3 miljoni konteineru. No Francijas skatāmies, mēs redzam, tad ja mēs tikai mā, paliekam aiz Marseļas, kas ir otra lielākā, tad arī iekšzemes osta. Nu, ja mēs arī tāpēc tas, ko es sacīju, ka visu laiku ir jāsasaist arī šeit, jāpiesaist klāt dzelzceļš. Mēs vēlamies tiešām arī no teikt, kā vēl varam izveidot šis RORO sistēmu, ko var uzbraukt un arī tālāk pārvadāt atkal arī tālāk visu kravu ar kuģi. Un mēs vēlamies tiešām nodrošināt, lai arī kopumā mēs varētu apvienot šos spēkus. Jā, ledāji kūst, un īstenībā tas gan nekādā veidā nepalīdzīs Reinai. Labi, pēdējos gados viņa paveicās, bet mums ir jārēķinās ar to, ka ļoti svarīga ūdenceļā Renā mums tomēr ir sašaurinājumi punkti. Es atceru Ludvigshāfenu, bet, piemēram, cits piemērs. Vēl, lai parādītu, cik ārkārtīgi svarīgi nepieciešams sastarpēji sasaistītās struktūras. Ja tik liels pakrāvējs divus mēnešus vai pat tikai mēnesi nevar izmantot savus iekšzemes ūdeņus, sanāk, ka vairs pēc mēneša tur viss ir tik ļoti jau sagrauts, ka mēs nevaram vairs izmantot šo sistēmu. Tā kā mēs varam par to runāt, bet tas nedarbojas, tad jau viss tiek pārkrauts uz sauszemes transportu. Un tādēļ es tikai beigās varu pateikt to. Mēs Dīsburgā paši esam investējuši 200 miljonus um, infrastruktūrā. Tieši tāpēc mēs esam arī attīstījuši savu darbību par 16% pēdējā gadā, un mēs zinām, kā veidā nu, var ir svarīgi šeit sasaistīt to ar vilcieniem. Paldies! Paldies, Katrīna! Paldies, Rīka kungs, paldies, ka sniedzat šo iespēju um, um, precizēt, es atceros, un iepriekš neiztucas pietiekami skaidri. Dienas darba dokumentā par kuģu zaļināšanu um, Komisija norādīja, ka ir ļoti labi sasniegumi attiecībā uz CO2 izmešiem, bet ir vēl uh, labs uh, potenciāls uzlabot situāciju uz citiem gaisa piesārņotājiem, piemēram, slāpekļa oksīdu un citiem. Un te mēs apskatām uh, iespēju arī tātad pielāgot dzinējus, ņemot vērā arī citus gaisa piesārņotājus, un jau īpaši runājot par dzelzceļa sektoru. Uh, ir skaidra norāde, ka ir, nepie, ir pieejams finansējums zinēju pielāgošanā, lai novērstu piesārņojumu. Tad ir norādīts, ka ir un ir arī pieejams finansējums, lai pielāgotu dzinējus arī kuģiem. Attiecoties uz Maisneras kundzes jautājumu, runājot par pilsētas ostām, nav jādodas tālu, tāpat Briselē. Uh, ir Briseles osta, kurā ir iespējams, ja ir, piemēram, tiek nojaukt kāda ēka, kurā rodās daudz grūvešu, parasti tiek runāts par simtiem mm, kravu, kas ir jāaizvad no pilsētas, ja tiek izmantotas bāržas. Tā, tāds tiek darīts Briselē, citi piemēri ir Parīze un Utrehta. Uh, kur tiek veiktas piegādas lielveikaliem. Tātad šīs piegādes tiek veiktas pa ūdens ceļiem. Tātad tādas smagākas kravas, piemēram, dzērienī, krogiem un tam līdzīgi. Ļoti jauki jūs nobeidzāt ar dzērieniem un bāriem. Pēter, lūdzu. À, mūsu Danava. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Pirmais jautājums bija no Maisneres kundzes, kurā valodā tiek sagatavota navigācijas. Um, um, Vārgu tas ir trīs oficiālās valodās - nīderlandiešu, franču, angļu un arī franču, vācu, krievu un angļu, kas ir oficiālās darba, Danovas komisijas darba valodas. Uh, ne tikai priekšsādātādai, bet gan tādai, ka tās ir visbiežāk izmantotās valodas iekšzemes ūdens transportā. Un otrs jautājums bija no Vandālēna kunga par. Tāmīgu. Un uh, mums vajadzētu vairāk koncentrēties uz Donavas vidu un leiteci. Uh, un tajā vēršās pie TK MUV pārstājuma, tā tas ir viņu kompetence. Un šīs, un tātad šīs vietas risinājuma meklēšana nav vienīgā problēma, ir vairāk šo šauro vietu. Vienā pašā Ungārijā tādu ir 50, arī starp Rumāniju un Bulgāriju ir tātad šī šādas pašas šaurās vietas un dzirdēju vārdu Uh, šo, no tikā kundzes teikto par flotes modernizēšanu. Uh, kā jau es teicu, iepriekšējo piecu gadu laikā neviena no Donovas uh, kompānijām ir strādājis, nav strādājis ar peļņu. Mm, ja mēs runājam par zaļināšanu, par investīcijām, kā tad viens uzņēmums var ieguld arī, ieguldīt zaļināšanā, investīcijās, ja viņiem ir jācīnās par izdzīvošanu. Tas nav iespējams. Tātad pēļņas rādītāji ir aizvien zamāki kravu pārvadāšanā, ar katru gadu tie samazinās, un kurš var veikt kādas investīcijas, ja viņiem nav nepieciešamo līdzekļu. Uh, Un jautājums, ko es izskanēju no priekšsēdētā Brājana puses, viņš norādīja, ka Danubai, da, Danovanā, Danovanā un navigējam. Tā nav. Es strādāju es pasažieru kuģi no Rotterdamas uz Melno jūru. Un mēs to saucām par uh, Uh, lielo Eiropas piedzīvojumu ne jau Reinas dēļ, bet gan Donavas dēļ, jo pa Donavu var kuģot visu gadu garumā, bet no komerciālā viedokļa ar to jau nepietiek, jo šogad um, uh, Silistrijas pilsētas tūmā uh, bija tikai uh, dziļums 1,1 metrs, tas ir maza bērna augumā. Uh, Un um, um, tā ir aktuāla problēma. Nevar jau māju būvēt sākot no jumta, ir jāsāk ar pagrabu. Un uh, Donovas gadījumā šis pamats ir infrastruktūra. Uh, bet ir jāatzīst, ka trūks politiskās grubas, gribas dažās no mūsu dalību valstīm. Tas arī viss no mans puses. Paldies! Nav mikrofons runātājiem. Uh, Raika kungs, pirmkārt atgriez, atgriezies pie Maisners kundzes jautājuma, kā piesaistīt vairāk cilvēkus iekšzemes ūdens transporta nozarei. Mums jārunā par apmācībām, par certifikāciju, par uh, harmonizētu šo lietu darīšanu Eiropas līmenī, un tas arī ļautu uh, nosk, uh, uzlabot situāciju. Uh, algas šajā nozarē ir ārkārtīgi zemas, un tas cieši sasaistās ar visas nozares uh, peļņas, peļņu. Ja uzņa, nozares strādā ar peļņu, tad nevar arī palielināt algas darbiniekiem. Un, uh, tātad šo zemo algu daļu ļoti grūti, grūti piesaistīt jaunus Eiropiešus nozarei. Uh, var jau būt, ka uh, uh, tad cilvēks varbūt ir ieinteresēts strādāt nozarē, varbūt viņam vēlas pārņemt uh, kuģis vai īpašumam, bet banka saka, tas pārāk riskants biznes. Bieži vien cilvēki um, izbēdz savu darbību biznesu pēc desmit gadiem. bieži vien var novērot situāciju, ka uh, 55% uh, no, ka vairāk nekā puse no uh, iekšzemes transportā nodarbinātājiem ir vecāki par 55 gadiem. Piecdesmit septiņi procenti no nozarē strādājušiem uzņēmumiem ir uh, ģimenes uzņēmumi, nelieli uzņēmumi, ir ļoti liela fragmentācija. Un šajā, šajā nozarē strādājošie nevar ietekmēt kravu pārkraušanas darbu. Tie ir lielie operatori, kuriem ir šāda ietekme. Mēs runājam par visas ķēdes optimizāciju, bet cilvēki, kas strādā uz laivām un uh, kuģiem, viņi nekontrolē karāvu iekraušanu, pārkraušanu, izkraušanu. Paldies! Liels paldies! Ar to arī noslēdzam pirmo mm, uh, daļu. Interesanti ir novērot, ka aizvien pieaug uh, turisma apjoms Eiropas upēs Uh, un tas ir augošs biznes un uh, pasažieru puse. Uh, šis pasažieru aspekts varbūt no, no šāda viedokļa var tikt ieguldīt šajā transporta veidā. Lielas paldies par jūsu sniegtajām atbildēm. Aicināšu jūs visus uh, pamest uh, prezidiju galdu un aicināšu nākamos runātājs ieņemt vietas. Lielas paldies! Okay. Come on, guys, then I can get back on time. Labi. Pievērsīsimies atpakaļ darbam. Mr. Silito's here. We've always got to look after the Lloyd. Silitā kungs, šeit mums vienmēr jāsako līdz Lloyd reģistram. Ļoti labi. Nākamā daļa ceļā uz modernu iekšzemes transporta floti. Tas ir Pakstainas kundze, Siltonkungs un Vandervalkungs. Sāksim ar Vandervalkungu, kas ir uh, Reinas navigācijas organizācijas pārstāvis. Man jāsaka, ka mums Reina patīk tikpat labi kā Donava. Bārts ir jums sešas minūtes, lūdzu. Thank you very much, Mr. President, and I'm, of course. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels prieks saņemt uh, jūsu ielūgumu piedalīties uzklausīšanā. Esmu regulārs viesis jūsu komitejā, un arī jūs vairāk kārt esat viesojies pie mums Strasbūrā. Uh, savas prezentācijas sākumā es vēlējos teikt kaut ko, pateikt dažus vārdus par uh, CCNR, jo mūsu komisija spēlēs centrālu lomu najādas programmas izpildē un īstenošanā. CCNR ir organizācija, kas tika izveidota 1815. gadā. Tā iedibināja navigācijas brīvību un tātad šo brīvību un uh, navigācijas labklājību Reinā 1868. gadā. Uh, un galvenais uh, komisijas mērķis ir nodrošināt līdzvērtīgus spēles noteikumus tātad navigācijas spēlētājiem šajā upē. Uh, iekšzemes navigācija Eiropā ir ļoti svarīga. Un Tad ļoti liela daļa līdz 60% no šīs kuģošanas notiek Reinā. Mums uh, ir piecas dalība valstis - Vācija, Francija, Beļģija, Nīderlanda un Šveice. Un mums ir liels prieks apstiprināt, ka mēs, uh, mums ir atvērta sadarbība arī ar Eiropas komisiju. nu jau vairākus gadus mēs esam paplašinājuši savu fokusu ne tikai uz, no Rēnas arī uz citām jomām. Uh, tiek domāts plašāk par visu iekšzemes ūdens ceļu transportu visā Eiropā. Mēs nesen uh, uzstādījām 2018. gada uh, redzējumu mērķi, kas ļautu tātad sasaistīt mūsu darbu uh, un koncentrētos uz uh, ilgtspējīgu nozares darbu. Tas, protams, ir saskaņots arī ar Nājādas programmu. Ja runājam par uh, kuģiem, tad man ir um, jāsaka, ka te atspoguļojas arī iekšzemes transporta vājais posms. Uh, jo mums ir ļoti nelielas iespējas uz uh, atjaunīgiem resursiem. Um, un, piemēram, tankeru uh, uh, uzņēmā rādītāji līdzīgā upes kruīzos, bet um, tātad šie skaitļi ilustrē to, ka Mums ir ļoti gari cikli nepieciešamai integrētu jaunās tehnoloģijas. Te nonākam pie sarešķījuma. Ir grūti izsekot visiem politiskajiem izaicinājumiem, jo īpaši uh, ir grūti saglabāt iekšzemes transporta uh, profilu tēlu kā vidēji draudzīgu transporta veidu. Te jūs varat redzēt laika grafiku attiecībā uz sausā kravu un šķidro kravu sektoru. Un te ir um, novērojami tādi um, jaunu būvējumu viļņi. Un, diemžēl, tā, tas uh, mazina nozares konkurētspēju. Sadalījums kravu sektorā uh, konteinerkravas veido tikai 10% no kopējā apjoma, sausās kravas ir divas trešdaļas un viena ceturdaļa veido šķidrās kravas. Un, ja atcerēsieties šīs izaugsmas rādītājus uh, attiecībā uz šķidriem kravām, tad saprotat, kādas jaunas izaicinājumas radas attiecībā uz jaunbūvējumiem kuģiem. Runājot par najāda programmu, mums vajadzētu koncentrēties uz iekšzemes navigācijas vīdes kvalitāti. Un pirmkārt ir nepieciešams standartizēt jaunās tehnoloģijas. Uh, Mums ir jārada pamata noteikumi, lai nodrošinātu labāku integrāciju un uh, ātrāku jauno tehnoloģiju integrāciju. Mums ir jāveicina uh, mazāki, zemāki emisiju līmeņi un ir jāveicina nozars uh, um, spēja un vēlēšanās tad akceptēt arī šos zemākos mērķus. Un otrkārt mums ir nepieciešams darīt ko vairāk, ne tikai pielāgot kuģus. Ir jārunā par tādu globālu um, infrastruktūru, par superstruktūru, piemēram, par, um, par sašķidrinātās gāzes izmantošanu navigācijā. Un ir jākoncentrējas uz finansēju, uz nepieciešamo finansēju, lai veiktu iekšzemes uh, ūdens transportā integrāciju sasaist arī ar pārējo transporta ķēdi. Un pāris vārdi par pārvaldību. Ir nepieciešama, ir šī ciešā sadarbība starp CCNR un uh, Eiropas Savienības uh, DG Move. Uh, tieši tirgus novērošanas banku uzraudzības jomā. Uh, uh, ar uh, jaunu pārvaldības struktūru, kura ir balstīta uz mm, pēdējo desmit gadu laikā gūto pieredzi, ir um, pierādīt, ka nepieciešamā kapacitāte, lai savastu uh, visas iesaistītās puses, gan valstis, gan interesētās puses, un jaunajā, jaunā struktūra ļaus racionalizēt mūsu reglamentētās darbības daļu, tā arī radīs pamatu, kas ļaus labāk integrēt jaunās tehnoloģijas. Lielas paldies! Lielas paldies, Vantervēra kungs! Un tā varētu būt laba doma, ka jaunā transporta komiteja kādā brīdī Uh, rudenī, tā kā mums tāpat būs jādodas Strasbūru, varbūt varu jums ierosināt, ka jūs varētu uzaicināt uh, komitejas pārstāvis arī uz Reinas komisiju. Tā tāda ideja no manas puses. Paldies, uh, Tereza Haksteiner, kas ir EBU ģenerālsekretārāta, un tas nav Eiropas Savienības dziesmu konkurss, tā ir Eiropas bāržu savienība. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāju kungam un transporta komitejai par šīs uzklausīšanas organizēšanu, jo tas mūsu nozarē ļoti svarīgi. Es gribu īsumā pastāstīt par Eiropas bāržu savienību. Mēs apvienojam nacionālās bāržu īpašnieku organizācijas un iekļaujam arī Donavas pārstāvjus, kuri aktīvi darbojas mūsu organizācijā. Runājot par uh, iekšzemes ūdens ceļiem, mēs pārvadājām 500 miljonus tonu kravas gadā bet, diemžēl, tas veido tikai aptuveni 6% no kravu pārvadājumiem Eiropas Savienībā, bet dažās dalību valstīs, piemēram, Nīderlandē vai uh, Beļģijā un uh, Vācijā, šis īpatsvars ir lielāks, jo ir uh, liels ūdens ceļu blīvums šajās valstīs. Šeit ir uh, mēroga ietaupījumi lieli iespējām, mums ir uh, augsts drošības līmenis, tāpat mās enerģijas patēriņš un zemas, zema pašizmaksā un uh, zemas ārējās izmaksas. Tāpat Uh, uh, ir svarīgi nodrošināt visu dalību valstu piekļuvi šim tirgumu un uh, visu valstu strādājošo piekļuvi šim uh, darba tirgumu. Mēs zinām, ka kravas transporta jomā uh, ir tradicionālās transporta plūsmas attiecībā uz smagām precēm un konteineriem, bet rodas arī jaunas tendences, specializētas transporta plūsmas sadarbībā ar lidostām. Bet ļoti svarīga joma šeit ir arī pasažieru pārvadājumi gan turisma jomā, gan arī pilsētas transporta attīstībā, kas ir pieaugoša tendence. Ļoti svarīgi šai sektorā ir inovācijas īstenot pie skaņojoties jauniem izaicinājumiem, runājot par eh, nozares politikas eh, vajadzībām. Eh, ir svarīgi, ka komisija ir nākus klajā ar NAJADES 2 programmu, tāpat ir svarīgi veidot infrastruktūru un TNT un Connecting Europe instrumentām jānodrošina finansiāls atbalsts, jāparādz parlamentam jārūpējas par to, lai tiktu piešķirts atbilstošs finansējums iekšzemes ūdens transporta attīstībai, nājādes divi ietvaros runājot par kuģu pielāgošanu un arī attiecībā uz programmu apvāršanas 2020 visās Eiropas Savienības finansētās programmās ir jāparēdz, lai tiktu piešķirta atbilstoša uzmanība arī iekšzemes ūdens transportam. Tātad mums jārunā par kvalitatīvu infrastruktūru, flotes inovācijām, par uh, glū, bez eh, šķēršļu darbību šai jomā, bet runājot par infrastruktūru, es gribētu atgādināt to, ko teicu par iepriekšējo sadaļu. Tātad kvalitatīva infrastruktūra, tā mūsu uh, lietotājiem ir absolūti nepieciešams nosacījums, jo pretējā gadījumā nespējam nodrošināt ūdens ceļu izmantošanu. Ir vairāk nekā 36 tūkstoši kilometru ūdens ceļu un simtiem upju ostu. Un tas nozīmē, ka ūdens ceļi var nodrošināt daudz lielāku pārvadājumu apjomu nekā tas ir šobrīd runājot par inovācijām flotē. Šeit ir milzīgs potenciāls lai gan šī šeit pašizmaksa jau ir zēma un arī ekoloģiski grauds ir šis transporta jums, bet, e, transporta veids, bet ir iespējams vēl veikt uzlabojumus, e, var izmantot alternatīvo e, degvielu, piemēram, sašķidrināto dabas gāzi, kas ir ļoti daudzsološa tendence, runājot par nākotnes attīstību jaunu kuģu būvē un mēs stingri iestājamies par atbalstu dabas gāzes izmantošanai, bet tam ir nepieciešama atbilstoša infrastruktūra un likumdošanas pasākumi. Šeit jūs redzat pirmos kuģus, kas pilnībā tiek darbināti ar sašķidrināto dabas gāzi, kas uh, tik nodot eksploatācijā pagājuši gadu. Runājot par uh, flotes atjaunošanu ir nepieciešams atbalsts šī, šai nozarei arī finansiālā ziņā. No vienas puses ir tehniskā direktīva, kas nosaka jaunus standartus, kas ir harmonizēti visā Eiropā, balstot balstoties uz sākotnējiem Reinas augsta līmeņa standartiem. Tagad tie tiek attiecināti uz visu Eiropu. Ļoti apsveicama komisijas pieeja šajā priekšlikumā. Un otrs ir uh, regulas grozīšana par kopienas flotes kapacitāti, kas uh, paredz uh, eksistējošā rezerves fonda piešķiršanu arī zaļināšanas pasākumiem, un mēs aicinām parlamentu atbalstīt šo priekšlikumu. Un noslēgumā, ko tad Najādes divi nozīmē šai nozarei, mēs vēlētos nodrošināt, lai uh, Najādēs eh, divi līdztekus citām Eiropas programmām nodrošinātu izvirzīto mērķu sasniegšanu, labāk integrējot iekšzemes ūdens transportu, bet ir jāraugās uz to arī, lai tiktu piešķirts atbilstoši finansējums programmā apvārsnes 2020 un citās programmās visas sabiedrības interesēs, un mēs aicinām parlamentu atbalstīt komisijas priekšlikumu un šo nozari, uh, pieņemot šādu politiku un to īstenojot. Paldies! Nākamais runātājs ir Andres Stilto, kas ir Lloyds reģistrā risku analīzes vadošais speciālists. Labdien! Mm, priecājos par iespēju uzstāties šajā uzklausīšanā un es gribu runāt par inovācijām, flot debatē par to, kas jau ir iespējams attiecībā uz pašreizējiem kuģiem un kas ir paredzēts jauniem kuģiem. Un a, gribu arī norādīt, ka iekšzemes ūdens ceļi nodrošina labas iespējas tīram, ilgtspējamīgam transportam Eiropas Savienībā un ka ir jāievirza. Ja industriju pareizā virzienā, lai varētu pilnībā izmantot šo potenciālu. Protams, jāatzīst, ka sabiedrības interesēs ir samazināt degvielas patēriņu un ir jāizvēlas visatbilstošākie risinājumi katrai situācijai. Najādis uh, divi pakotne liek uzsvaru uz alternatīvo kurināmo, tā skaitā sašķidrināto dabas gāzi, kas jau šobrīd tiek veiksmīgi izmantota. Tāpat ir uh, arvien vairāk interesēti, ko ģīpašnieki izmanto dīzeļa elektriskos dzinējus un arī uh, cita veida kurināmo. Tāpat atšķirīga ir uh, degvielas uh, patēriņa līmeņi, kuģojot pa straumi vai pretstraumi. Ir jāveic pasākumus, lai efektīvāk tiktu izmantots kurināmais, un teorētisks risinājums it kā būtu arī vieglāku kuģu būve, bet jāsaka, šeit jau praktiski viss ir optimizēts šobrīd. Uh, Un uh, alternatīvie kurināmie ir uh, svarīgs elements, lai optimizētu izmešu līmeni. Uh, it īpaši sašķidrinātā dabas gāze ir uh, uh, galvenā izvēles iespēja šeit. Šeit jūs redzat uh, fotografijās duālās degvielas tankuģi Un arī šeit ir otrā attēlā tankuģis, kurš izmanto sašķirināto dabas gāzi. Uh, uh, taču nevienmēr uh, viss ir optimāli, tādēļ ir nepieciešama certifikācija, paredzot izņēmumus, bet ir jāparedz atbilstošas normas uh, regulējumā par dabas gāzes izmantošanu. Šeit ir vēl citi piemēri no modernās uh, kuģu flotes pieredzes. Šeit jūs redzat I tankuģi, kas izmanto dabas gāzi, tālāk duālās, uh, duālās degvielas kuģis Eh, tālāk eh, šis eh, Aiger tipa kuģis ir pārveidots, lai varētu izmantot sašķirnāto dabas gāzi. Un, protams, ir Uh, vieglāk iestrādāt jaunas degvielas veidus, uh, izmantošanu, kad tiek būvēti jauni kuģi, bet ir iespējams arī uh, pārveidot esošos kuģus, nomainot zinējus. Un, protams, izdevīgāk ir šādas pārbūves veikt kuģiem, kuri tiek intensīvi izmantoti. Tāpat uh, bunkur tankuģus varētu pārveidot uh, sašķidrinātās gāzes transportēšanai, bet šobrīd šādas iespējas likumdošanā nav paredzētas. Šeit jūs redzat vēl citus projekts, pie kā mēs strādājam uh, projektēšanas fāzē. Uh, Eh, jūs eh, šeit redzat, kas šobrīd tehniski ir iespējams. Tātad eh, dabas gāzes, elektriskais kravas, sausās kravas pārvadāšanas kuģis divreiz dubultās degvielas prāmis un citi piemēri. Es ceru, ka šis pārskats un šie piemēri liecina par to, ka iekšzemes uh, ūdens transportā kuģi ir perspektīvi, šeit ir attīstības iespējas un arī nav jāsāk viss no nulles tehnoloģiskās pētniecības jomā. Daudz kas jau ir, tiek izmantots uh, lielākos uh, kuģos, kas kuģā okeānos, bet šo pieredzi var izmantot arī upju kuģniecībā, lai celtu efektivitāti un drošības līmeni. Un sašķirināto dabas gāzi ir iespējams izmantot upes kuģos, Ir, eh, protams, vieglāk šo tehnoloģiju izmantot jaunu kuģu būvē, bet ir iespējams aprīkot arī esošos kuģus, uzstādot atbilstošas iekārtas. Liels paldies, Andriu! Nākamais ir Vander Veldes kungs, kurš pārstāv Eiropas kapteiņu asociāciju. Allereerst heel hartelijk dank voor dat. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par uzaicinājumu šodien piedalīties un pastāvēt visus kuģu kapteiņus. Un lai es vēlos, nu, vispirms jums novēlēt laimīgu jauno gadu. Eiropas kuģu kapteiņu organizācija pārstāv tad kapteiņu intereses Nu, daži varbūt uzskata, ka varbūt šādas organizācijas liekas, ka tās visu laiku ir tikai tāds kā um, pārāk daudz mācītiem, kā dzīvot, bet, nu, mēs uzskatām, ka mēs darām svarīgu darbu. Un Nairijas organizācija, uzskat, tad šī Nairijas programma uzskatām to par ļoti nozīmīgu, un arī šīs otrs posms ir svarīgs. Eiropas parlamentam arī bija savs ieguldījums, tomēr te viss jāskatās līdzsvarām. Jums ir jāskatā lietas un jālīdzsvaro, ir jāņem vērā konkrēts ietvers, vienotie spēles noteikumi un visiem jānodrošina skaidri pieejama informācija. Iekasējums ūdeņu tirgus šobrīd cieši no šādām līdzsvaru trūkuma, un tas jau ilgas ir piecu gadu garumā. kuģu flotes šobrīd eh, atrodas kritiskā situācijā. 2000 tonu kuģi eh, nu, vairāk tiek izmantot un tiem ir jāspecializējas. Mēs redzam, ka arī nu, mainās pieprasījums un, piemēram, ražotājiem un metāla apstrādes uzņēmumiem ir cits prioritāts un mēs saprotam, ka situācija kļūst ar vien sarežģītāka. Tāpat arī mainās likumdošana, bet tas nekādā ziņā nepalīdz mums nodrošināt mūsu nozares tādu drošību, attīstību. Un mēs arī mm, piedzīvojam lielo pārēju no vienkorpusa uz divkorpusa kuģu obligāto prasību ieviešanas. Tāpat mēs redzam, ka šobrīd lielie kuģi īstenībā jau nu, tur ir šobrīd kuģniecībā kopumā pārkapacitāte, savukārt mazo kuģi nepietiek. Izmā, izvēlētās krāvēs tas kopumā var īstenībā radīt katastrofālu situāciju. Trūkst investīciju tieši maziem kuģiem, un visi nozara līdz to ir zaudētāji. Pat tā samazinās kopumā. Tātad šis uh, tirgus ir ļoti šobrīd saspringts, ir tāda kā nervozitāte. Uh, un tas atspoguļos no IDS divi rīcības programmām. Daudziem kuģniecības uzņēmumiem pat ir jāizmanto savas uzkrātās rezerves, lai vispār no, noturētos virs ūdens. Mums ir jāpanāk, ka mēs tiešām reāli kaut ko izmainām, sādāk jau vispār šīs vēlītas, mm, šie būdīķi jātaisiet. Un papildus mēs redzam, ka īstenībā vēl arī vairāk iesaistās ārvalstu uzņēmumi viņi vēl vairāk sarežģīja mūsu konkurences apstākļus. Un nu, es nesaku, ka visas guļniecības uzņēmumus vajadzētu reģistrēt Briselē, bet tomēr būtu jāvirzās uz harmonizēto atsevišķo aspektu, vismaz politiku. Domāju, ka tas varētu uzlabot situāciju. Vienlaikus nesamazinot guļniecību pašu neatkarību. Tātad šī pārkapacitāte un uh, arī papildus uzliktās nodevas Nu, kā tad ir problēma? Īstenībā, lai jums nepieciešama viens līdz trīs gadu jauna kuģa izbūvē. Tā kā jūs uzreiz, ja pat sajūtat, ka jums nepieciešama papildus kuģa, nespēja to reaģēt. Un mums tieši ir jāizvērtē šīs pieprasījuma piedāvājuma situācija un jums ir papildus nav jāņem vērā nevien aktuālā flota, bet gan arī jau pasūtījumā esošie, jau būvniecības procesā esošie kuģi. Tad, lai nodrošinātu kapacitātes skaidru pārskatu jums ir jāņem vērā arī iepriekšējā pieredze desmit gadu garumā. Tādā veidā mēs varētu nomierināt daudzus. Nu, kas nav iekļauts naides, bet es skatu, ka arī kredīt iespējas, kreditēšanas nosacījumi no dažādām kredīt iestādēm ir pārāk pr problemātiski. Iepriekš bija tā, ka, nu, bija pārāk brīvi pieejami kredīti, un tāpēc strādā šī pārkapacitāte. Tagad savukārt ir ļoti grūti iegūt kredītu un nav iespējams attīstīties. Mēs vēlētos redzēt lielāku sadarbību starp kuģu kapteiņiem, bet mēs jau nevēlamies ierobežot viņu neatkarību. Taču, lai mēs nodrošinātu vienotas spēles noteikumus, mums nepieciešams skaidrāks tā saiste. Un jānodrošina savstarpējā savietojamība konkurence var to veicināt. Tas ir, protams, jautājums arī par institucionalizēšanu un kādā veidā arī jūs profesionālāk veidojat šeit starptautiskos instrumentus. Es vēlētos atsauktos uz 8. pantu no 99. gada regulas. Nodarbinātības lietu komiteja savā atzinumā runā par to, ka ir jāgroza 8. pants, bet es domāju, ka viņi pārspīlēja. Tas tika piemērots kā krīzes instruments, un tas ir 8. mans ir būtiska daļa. Par to, ka šeit rezervas īstenībā izmanto tikai no kuģu pašu kapteiņu organizācijas. Savukārt arī filiālis tālāk var izmantot papildus finansējumu, bet jūs nevarat pieprasīt, lai darbņēmēji var arī vēl finansēt šādu attīstību. Tā kā, nu, es uzskatu, ka šis grozījums ir jāatsauc. Tāpat arī varam runāt par papildus stimuliem visiem nozarēm. Mums ir jābūt pārliecībai, ka tehniskie, sociāli aspekti visi tiek ņemt vērā. Un tādā veidā mēs arī sakārtot situāciju, un mēs esam gatavi strādāt pie tā. Paldies! Maisners kundze, es aicinātu jūs izteikties īsi, lai mēs varam ievarot noteiktu laika grafiku. Un Vandālenkungs un tad Kūnkungs. kungs. Nu labi, mēģināšu īsi. Man arī ļoti svarīgi šie jautājumi. Pirmkārt, CCNR pārstāvim. Anai Verfai. Tur, kur mēs esam jūsu vīziju par 2018. gadu, iespazinos ar to. Man divi jautājumi. Pirmkārt, jūs norādāt, ka jūs vēlaties stiprināt pašatbildību. Un tādā veidā varbūt atteikties no daudzajiem noteikumiem. Tas kā liberālai, protams, skan kā brīnišķīga mūzika, bet kāds nozīmē, kādā veidā atbildība tomēr notiks? Kādā veidā mēs tad varam panākt to, ka ir pašregulēšanās un nav nepieciešami tiesiski noteikumi? Vēl 2018. jūs vēlaties runāt par valodu lietošanu. Tas saprot, ka atkal tikai angļu valodā. Mēs vienmēr par to runājam, vai tā tiešām vajadzētu būt. Tālāk Haksteiner kungam jautājums. Mēs jau par to runājam iepriekš un vēlreiz uz to jautājumu. Jūs sacījāt, ka ūdenceļi var uzņemt vēl vairāk transporta apjomu. Domājot, ka īpaši konteineru transports tas varētu būt. Domājot gan par Donavu un arī Reidā. Varētu vēl vairāk kravas pārvadāt, bet kas būtu jādara, lai tas būtu iespējams? Vai jūs varētu nosaukt konkrētus skaitļus, cik liels tad ir šis papildus apjoms, ko varētu nodrošināt transportas? Tālāk Silitokungam, jā, pareizi saku. par tādu vidē draudzīgāku sektoru izveidi. Runājam par sašķirināto gāzi un citām alternatīvām un alternatīvām degvielām. Vai tas, kas tāt viss ir paredzēts? Kas iekļauts arī atsevišķu ziņojumos un par iekšzemes ūdeņu attīstību, par LNG, sašķirinātās gāzes izmantošanu. Vai tad tas ir domāts, ka sektors pats varētu vairāk attīstīt un nodrošināt arī jaunas inovācijas? Es runāju par kuģniecības īpašumu un kuģi īpašniekiem. Un vēl jautājums, vai mēs apzināties, eh, kāda situācija ir? Jūs sacījāt grūti iegūt kredītus, vai arī atsevišķos fondus jūs redzat, ko varat izmantot papildus un kas vēl būtu nepieciešams? Un visbeidzot, jūs nāc par tādu caurskatām tirgus uzrausību, kas arī iekļaus ICNR 2018 vīzijā. Kā jūs to redzat? Pīter? Paldies, priekšsēdētāji. Pirmais jautājums. Ekštainas kungam un Vandeveldes kungam par astoto pantu. Par to jau runā vairāk citi arī deputāti. Un par šo astoto pantu. Tur rakstīts, piemēram, netkarīgi no iepriekšējiem pantiem. Nu, lūk, un tas svarīgākais teikums, manuprāt. Nu, tā ir norādīts, ka jābūt vienprātīgam aicinājumam, lai nodrošinātu šādu līdzekļu izmantošanu. Bet tas ir nereāli. Nozarē nekad nebūs vienprātības. Tas nozīmē, ka šos līdzekļus nevar izmantot. Tačos rezerves fondus nevar izmantot. Nav vienprātības. Tad kādā veidā ir iespējams to nodrošināt nākotnē. Šodien šāda vienprātība, kas nepieciešama, nu, viņa nav, tās nav. Tas ir mans jādāms arī jums. Otrs jautājums jums visiem. Neviens man nav pārliecinājis vai nav izdevies man pārliecināt, ka vajadzētu atbalstīt šādu priekšlikumu. Citiem vārdiem, astotais pants par kapacitāti. <clears throat> nu, es ja pareizi saprotu Te ir viens konkrēts ieguvums. Kuģu kapteiņi varēs iegūt vieglu pieju kredītam, ja viņi vēlas iebūvēt vidē draudzīgāku dzinēju. Pārējais to var sat aizmest. Man liekas, vienīgais, kas reālais sausais atlikums ir šis draudzīgākais, vidē draudzīgākais dzinējs. Es nedomāju, ka tas īsti ir pieņemams risinājums. Vanda Veldskungs jau norādīja, gal galā ir kuģu īpašnieki, kas šobrīd vienkārši vispār nepelna pietiekami daudz, lai vispār izcīvotu. Kur nu vēl par investīcijām runāt? Jauniem dzinējiem. Viņiem vienkārši nav naudas. Nu, kas lūdzu man paskaidros, ka man vajadzētu balsot par šo priekšlikumu? Tas neko nemainīs, neko nemainīs pašiem kapteiņiem. To trūkumu un izmisumu, kur viņi dzīvo, piedzīvo šobrīd. Nepaldies par jūsu komentāriem. Arī jums laimīgi jauno gadu. Laimīgi jauno gadu tas nozīmē, ka ir jāizvarās no avārijām iekšzemes ūdeņos. Tādēļ mans jautājums. Vanda Verfta kungs un Haksteiners kundze un Cilītoja kungs un arī mm, kapteiņu pārstāvjiem par nākotni. Vai mēs tiešām varēsim pielīdzināt uh, iekšzemes ūdeņus? Nu, tas, ko mēs redzam, Reina Donava upēs kuģošana, kas notiek, ka tas ir viss jāveido tik droši, ka nav. Uh, nekādu avāriju. Jūs runājat silikonu, silik, tad uh, jūs norādījāt jauniem dzinējiem un par iebūvētēm jau pret sadursmes mehānismiem. Tālāk rezerves fonds uh, apkalpas apmācībai, kas būtu strauji jāizmanto. 35 miljoni tam paredzētu. Un visbeidzot, iepriekšējais panelis, mēs ar viņiem runā par to, kā labāk attīstīt infrastruktūru un pārvarēt šo sastrēgumu, sašaurinām punktus. Mans jautājums kuģu būvētājiem. Kā ir ar šiem kuģu jaudām un iegrimi? vai to kaut kādā veidā var attīstīt, domājot par reālajām fiziskajām upēm. Tā ka nav viens tikai, ka mēs attīstām infrastruktūras un upes, uh, pirošana, ostas, bet kādā veidā mēs varētu to arī būt jauns kuģis, kas strādā efektīvāk. Paldies! Es arī uzdošu jautājumu Silitokungam par sašķinātās gāzdzinējumu un saprotu alternatīvās degvielas izmantošanas uh, un LNG piedāvā vienu no būtiskajiem alternatīvām. Naisners kundze arī atsaucās vienu no projektiem. Bet ir vēl papildu citi arī elementi, piemēram, etanols. Nu, mēs redzam, ko Stenāra uzņēmums piedāvā šobrīd. Vienalga izskatās, ka alternatīvās degvielas šobrīd viss solis atrodas vienā grozā. Viss ir koncentrēts uz LNG. Un man tas rada bažas. Gan par šādu politisko pieeju, gan arī par uzglabāšanu, kādā veidā šī sašķirtinātā gāze tiek uzglabāta. To taču nav tik viegli uzglabāt sašķirtinātā veidā, tas nozīmē, piemēram, cik tur tie mīnus Celsija grādiem. Un tas, ko atklāja, var izmantot arī alternatīvi etanolu. Bet Kāpēc, kas, par ko es baidos? Ir sašķinātā gāze, ir etanols, un daži uzņēmumi kā koncentrējas uz sašķināto gāzi, citu uz etanolu, bet kā te būs kopā? Man nav pārliecības. Es saprotu, ka jūs sakat tikai sašķinātā gāze, sašķinātā gāze, sašķinātā gāze visu laiku. Kāds ir alternatīvas lūdzu? Vai kāds arī izskata šo etanolu iespēju? Nu ko, katram trīs minūtes. Sāksim ar Vandervēldes kundzi. Apiedošanu kungu. Paldies, priekšsēdētāji. Atgriežoties pie Maisners kundzes jautājuma, ideja iekļaut uh, kuģu uzņēmumu pārvaldībā arī drošības jautājumu, tad galvenais mērķis ir izvairīties no daudzām detalizētām tehniskām prasībām uh, un izmantot šo uzņēmumu filozofiju un kompetences, lai nodrošinātu augstāku drošības līmeni. Eh, citās eh, nozarēs mums ir vairāki piemēri, kā tas varētu darboties, un tagad eh, apsveram iespēju izmantot līdzīgu ceļu arī iekšzemes transportā. Un jautājums par izmantoto valodu iekšzemes ūdens ceļu transportā. Uh, esam panākuši progresu šajā jomā. Mums ir pieejama šāda arī varspīgs sistēma sektorā. Es nedomāju, ka īstermiņā mums vajadzētu doties tālāk par jau esošajiem noteikumiem. Reinas upē pamatā tiek izmantota vācu valoda, uh, vai tad arī tad iesaistīto valstu valodu, nu, Donavā ir līdzīga sistēma, arī iesaistot Krievu valodu, un es domāju, ka mūsu jaunā pedagogā sistēma ļaus novērst lielāko daļu ar valodu saistīto problēmu, kurām saskaramies nozarē. Bet tas, priekšā, tas, tā es vēlēšu atbildēt jautājumu, kas tika uzdots tieši man. Paldies! Paldies, Akstēners kundze! Paldies priekšsēdētāji. Paldies arī deputātiem par uzdotajiem jautājumiem. Uh, uzpirms atbildēšu jautājumu par uh, upes telpas pieejamību. Esam dzirdējuši, ka jo, arī Reinas gadījumā, ka ir uh, Uh, vēl pieejams papildu potenciāls, ka to varētu palielināt, un ka Donavā potenciāls ir tāds, ka transporta apjomu varētu palielināt līdz pat 20 reizēm. Bet tas, kas mums ir nepieciešams, ir līdzsvarota stratēģija, ņemot vērā arī vides prasības, ekonomiskos apsvērumus, un pašlaik, piemēram, Donavā, Donava stratēģija spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Uh, bet mēs uzskatām, ka nākamajos mēnešos koridora plānu izstrāde arī spēlēs būtisku lomu, un mēs tiešām vēlētos aicināt parlamentu paust savu atbalstu, ņemt vērā smalko līdzsvaru, lai varētu izmantot esošo potenciālu. Jā, kas attiecas uz jautājumiem par astoto pantu un iesniegtiem grozījumiem attiecībā uz flotas kapacitāti. Nolūks ir paplašināt uh, pašreizējo izmantošanu. Uh, pašlaik ir fokus uz sociālajiem aspektiem, uz flotas darbinieku pensionēšanos. Uh, arī tas iekļauts kapacitātē, bet lai sasniegtu no jādas mērķus un lai sasniegtu vispārējās Eiropas transporta politikas mērķus, būs jāizmanto rezervas fonds arī zaļināšanas pasākumiem. Un es uzskatu, ka uh, sadarbojoties mēs spēsim atnākt, nonākt pie vienota viedokļa par fondu izmantošanu, tas sniegs labumu visai nozarei kopumā. Mēs varam vienoties par kuģu zaļināšanu, laikam pašlaik nozara atrodas ļoti dziļā krīzē, bet paredzam, ka atlapšana notiks tuvākajos gados, un tad tuvākajos gados tas mums sniegtu iespējas izmantot uh, finansējumu. Un tieši tādēļ mēs arī aicinām jūs atbalstīt iesniegtos grozījumus. Un vēl pēdējie vārdi par drošību, uh, ko uzdeva, jautājums, ko uzdeva Kūna kungs. Uh, drošība ir ļoti svarīgs kritērijs eh, iekšzemes navigācijā. Iekšzemes navigācija ir pacēlusi savus standartus attiecībā uz bīstamo preču pārvadāšanu. Ir arī starptautiskie standarti, kas ir izstrādāti ONC Ženēvā, bet papildus tam ir vēl arī nozares standarti, kur attiecas uz iekšzemes navigāciju, piemēram. Uh, ir noteikumi, uh, kas ir vēl tālajošāki un stingrāki un attiecībā uz bīstamā preču pārvadāšanu ir nodrošināts augstā, augstākais drošības standarts pasā, Eiropā un pat visā pasaulē. Paldies, Silitā kungs. Tā tad atbildēšu uz jautājumiem. Pirmkārt, Maisners kundzei, attiecībā uz enerģiju, degvielām, infrastruktūru. Jautājums ir tāda vista sola situācija, kurš tā bija pirmais. Cilvēki vienmēr to uzdot Tāpat arī ir jautājuma zīme attiecībā uz enerģijas un uh, degvielu un kurināmo cenām nākotnē. Bet, nu, ja vēlkam paralēls ar uh, kuģošanu okeānā, tad mēs redzam, ka ir uh, cilvēku interese uh, un ka Uh, uh, veikt investīcijas un kas ļaus arī uzlabot situāciju. Vandālena kunga jautājums. Priekšrocības, ko mēs saskatām, ir uh, iespējas veikt uzlabojumus, ieviest jaunas tehnoloģijas, e, altern, iespējas izmantot alternatīvas dārgvielas, iespējas sakot tehnoloģiju attīstībai. Un ir diezgan ierasta praksa, ka regulas īsti nespēja tikt līdzi tehnoloģija attīstībai, tad ir jāveic riska izvērtējums. Kūna kunga jautājums. Sadursmju izvairīšanās ir absolūta prioritāte. Visa izpēta un tehnoloģijas attiecībā uz augsta riska eh, kurnam degvielām arī uz sašķidrināto dabas gāzi. Visi šie pētījumi koncentrējas uh, uz to, kā nu, maksimāli samazināt riskus, ja notiek kādas sadursmes. Bet nu, galvenais pieņēmums ir tāds, ka tāpat tiks ieguldīti visi nepieciešamie pūliņi, lai novērstu sadursmes, gluži tāpat kā tiek izmantotas uh, drošības jostas automašīnas, arī mēs veicam nepieciešamus pasākumus, lai novērstu riskus. Un pēdējais jautājums no Simpsona kunga. Ir, pilnīgi noteikti ir pieejams alternatīvas. Mēs koncentrējamies uz sašķidrināto dabas gāzi, jo ir bijusi gan liela pieredze, gan arī liela izrādīta interese. Bet esam uh, guvuši zināms, mācības cilvēku, savu mācību, cilvēki izrāda interesi par to, bet citas alternatīvas iespējas būtu elektrības uh, izmantošana, uh, lai samazinātu emisijas. Enerģija ir īpaši aktuāls jautājums, jo ir nepieciešams sasniegt gan slāpekļa, gan sēra emisiju mērķus. Tad gribēju teikt, ka ir pieejami vairāk alternatīvu risinājumu. Paldies. Un Vanderveld kungs. Paldies priekšsēdētāji. Man tik uzdota vairāk jautājumu, varbūt mēģināšu rezumēt. Maisners kundze runāja par neskaidrību tirgū. Neviens nevēlas veikt investīcijas, neviens nevar veikt investīcijas tieši dēļ neskaidrības tirgū. Um, lielie kuģi tagad konkurē ar mazākiem kravu pārvadātājiem, tas tikai uh, pasliktina situāciju. Jautājums ir to, kā mēs varam veikt uzlabojumus. Īstermiņā risinājumus būs grūti rast, bet um, ilgtermiņā um, es domāju, ka mēs varam strādāt pie situācijas uzlabošanas. Vandālena kungs, es saprotu, kur radušās jūsu bāžas. Labos laikos nav nepieciešamības pēc rezerves fondiem. Bet, kad uh, laiki ir grūtāki, uh, bieži vien ir uh, cilvēki, kuri uh, nevar aizņemties naudu, un tad ir jāsniedz palīdzība cilvēkiem, uzņēmumiem krīzes situācijās. Mums ir zināma pieredze šajā jomā. Viena no problēma, ko saskaramies, ir flotas zaļināšana. Un mēs piekrītam, ka šī zaļināšana ir svarīga arī ūdens ceļu transporta jomā. Mēs vēlamies, lai tiktu ietaupīti līdzekļi, lai tiktu uzlabotu efektivitāti, lai tiktu uzlabot arī dzinēja efektivitāti, lai tie varētu strādāt 10-15 gadus ilgāk. Uh, Un strādājot um, tad uh, šajā amstrādā mums vajadzētu pievērsties dzinējiem ar 506 dzirgspēkiem, bet tajā pašā laikā vajadzētu padomāt arī uh, par dzinēju kapacitāti, jo varbūt nav vajadzīgi pārāk jaudīgi dzinēji. Es neesmu pret zaļināšanu nozarei, pavisam nē, bet tā, tā jā, tas jau nav vienīgais absolūtais risinājums. Mm, viens no iespējamiem risinājumiem ir uh, dzinēju mm, pielāgošana, bet tā darīšana ir ārkārtīgi dārga. Jā, dzinējs maksā 5-6 tūkstoši eiro, tā pielāgošana izmaksās tieši tikpat daudz. Mēs kā nozara organizācija mēģinam izpētīt iespējas attīstīt uh, uh, un atrast tātad lētāku šo dzinēju pielāgotājs. Un, ja runājam par astotā panta jautājumu, šis tāds ļoti um, um, strīdīgs jautājums, un es arī iekļau, aicinātu tajā iekļaut zaļināšanas aspektu. Kā nodrošināt labāku uh, sadarbību, savstarpēju sadarbību? Uh, um, es uzskatu, ka to vajadzētu, pie tās vajadzētu strādāt vēl tālāk. Esam ir jābūt skaidram priekšstatam par to, kas notiek tirgū, mums ir jāpaplašina sadarbība un, ja to spēsim, to panākt, tad arī spēsim panākt progresu. Ja runājam par mm, vienprātību un arī sadursmju novēršanu. Ir skaidri zināms, ka Eh, dažkārt ir nepieciešams ātri reaģēt, ir vajadzīgas eh, labas turēšanas sistēmas un ir rūpīgi jāstrādā arī pret sadarbību novēršanas tehnoloģiem. Tam pilnībā piekrīt. Paldies, Tiela Gaits kungs, vai jūs vēlētos ko piebilst? Paldies priekšsādātāji par iespēju vēlreiz izteikties. Es tikai gribēju izcelt atsevišķus punktus. Runātāji pievest, pievērsās vairākām lietām, par to es ļoti pateicīgs. Pirmais - infrastruktūra. Mēs ļoti paļaujamies uz jauno TNT programmu, bet pāris vārdi. Uzturēšanai mums ir jāizstrādā jauna stratēģija, te gribētu pieminēt Donavas stratēģiju Un šajā ziņā ļoti svarīgs ir Danovas eh, strateģijas komisijas paveiktais darbs, un līdzīgi mēs plānojam strādāt nākamajās nedēļās, mēnešos. Mēs vēlamies intensificēt sadarbību, lai nodrošinātu, ka visas eh, iesaistītās valstis pilnībā izpilda savus pienākumus un saistības. Runātāji pieskārās arī finansējuma jautājumam ir pieejams finansējums iekšzemes ūdensceļu transportam. Bet no otras puses mums jāpalūkojas arī uz ilgspējīgiem kravu transporta pakalpojumiem. Ir, tā ir laba iespēja, lai modernizētu iekšzemes ūdens ceļus. Un runājot par modernizāciju, nevaram, nedrīkstam aizmirst arī apvārsni 2020 Mums ir aktuāls projekts, kas ļoti aktīvi strādā, lai nāktu klajā ar risinājumiem iekšzemes ūdens ceļiem. Un es domāju, ka mēs būsim labi sagatavoti, lai absorbētu pieejamo finansējumu. Runājot par integrāciju un par vienoto telpu, tad jāsaka, ka NAIADES ir integrācijas platforma. Un tā nav tikai NAIADES. Mēs, protams, saprotam, ka tā nav tīra sada, sagadīšanās. Mēs esam cieši sadarbojušies ar CCNR, ar šajā komisijā pieejamo ekspertīzi. Viņi ir izcina tādas pašas problēmas kā mēs. Arī Donavas komisija ir paudusi savu atbalstu mūsu darbā. Saskaņota pieeja iekšzemes navigācijā ir balsota uz, balstīta uz kvalitāti, kas atspoguļota gan Najādas programmā, gan CCNR darbā, gan arī Donovas komisijas darbā. Neaizmirsīsim arī citas komisijas savas un uh, Mozels komisijas. Un tas arī, to darbs arī ļoti svarīgs visas uh, nozars jomas integrācijai. Ja runājam par priekšlikumiem, ir skaidrs, uh, un nav noslēpums, ka iepriekš ir ļoti grūti nonākt bijis pie vienprātības. Uh, bet esam konsultējušies ar nozari un uh, esam sagaidījuši vienprātību uh, ne tikai par, tad, ja runājam par visas apkalpas apmācībām, par zaļināšanu, inovācijām, tie ir tādi aspekti, kuri neiejaucas tirgus funkcionēšanā, un šajos aspektos mēs sagaidām uh, vienprātību. Tas veicinās uh, finansējuma absorpciju, kas pašlaik atrodas zināmā mērā gaisā un netiek izmantots. Un nobeigumā es uh, ar prieku piefiksēju visu uh, deputātu pausto atbalstu, un es vēlētos aicināt, lai Eiropas parlaments savā rezolūcijā izceltu arī citus jautājumus, kurus jūs uzskatītu par liederīgiem komisijai tās nākotnes darbā. Lielas paldies! Priekšsādātājs liels paldies. Tad tīri informatīvos nodakļos grib norādīt, ka 15. janvāris ir um, grozījumu iesniegšanas termiņš un balsojums transporta komitejā notiks 20. februārī. Paldies uh, visiem ekspertiem uh, par Um, viņu ieguldījumu otrajā diskusiju panelī un palos teikt paldies arī vēlreiz pirmā eksperta. Pirmā paneļa ekspertiem paldies visiem, ka varējāt šodien mums pievienoties un dalīties ar savu ekspertīzi. Un nobeigumā uh, var teikt, ka mēs nākotnē noteikti piešķirsim augstāku prioritāti iekšzemes ūdens ceļiem. Mēs visi varam piekrist, ka tā ir ļoti svarīga uh, Uh, daļa Eiropas Savienības transporta loģistikas ķēdē. Liels jums visiem paldies! Un tad aicināšu jūs pamest uh, uh prezidiju galdu, un tad mēs varēsim pievērsties arī atlikušai darba kārtībai. Paldies! Okay, can we go on with the next item on the agenda, which is... Tā pāriesim tagad pie nākamā darba kārtības punkta komisijas prezentācija par darba dokumentu, par ārējo izmaksu internalizācijas samazināšanu. Uh, pagājušā gada jūlijā komisija uh, publicēja darba dokumentu par inter, iekš, arējo izmaksu internalizāciju vai uh, izmaksu samazināšanu attiecībā uz eiro viņetes ieviešanu saskaņā ar direktīvas 11.4 pāntu komisijai ir pienākums prezentēt uh, ziņojumu par citiem pasākumiem, kas ir veikti, lai internalizētu vai samazinātu ārējās izmaksas attiecībā uz vides piesārņojumu troksni. Uh, transporta jomā. Diemžēl komisija ir publicējusi savu ziņojumu ar deviņu mēnešu nokavēšanos, kā iekšējo darba dokumentu, un tādēļ arī mūsu koordinātori septembrī jau pagājušajā gadā aicināja komisijas pārstāvis ierasties komitejā un mums, prezent, mums prezentēt, kādi pasākumi tiek veikti. Tagad vārds komisijas pārstāvim, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, labrīt kol visiem. Eiropas komisijai bija jāpilda eiro viņetes direktīvas prasības sniegt pārskatu par visiem pasākumiem internalizācijas jomā visā, visos transporta veidos. Tas bija vērienīgs uzdevums. Mēs lūdzām arī ārējos ekspertus mums palīdzēt sastādot inventāru uh, par visajiem transporta veidiem attiecībā uz cenām uh, uh, kurus, un pasākumiem, kurus varētu definēt kā internalizācijas pasākumus. Šis pētījums tika publicēts pagājušā gada janvārī. Šī dokumenta apjoms ir aptuveni 700 lapuses. Tur ir uh, dokumenti par nodokļiem un par uh, maksājumiem visos transporta veidos, lai internalizētu ārējās izmaksas. Un šis pētījums liecina par to, ka situācija ir ļoti sarežģīta. Un viens no secinājumiem no šā pētījuma ir tāds, ka ir dažādi pasākumi Eh, īstenoti dažādos transporta veidos, dažādās dalību valstīs. Dati ir eh, pilnīgāki attiecībā uz eh, auto transportu, kur ir runa par uh, degvielas nodokļiem, kur ir 1,4%, un 0,5% ir uh, uh, transporta līdzekļu mm, reģistrācijas nodevas un īpašuma nodevas. Tālāk vēl ir 0,2% no IKP uh, iekasēts uh, autoceļu nodevu veidā. Šeit uh, ir Uh, liela daļa klimata pārmaiņu izdevumu kompensēti no degvielas um, nodevām. Uh, un, kā mēs zinām, šeit nodevas ir proporcionālas degvielas, uh, degvielas patēriņam, un šis nodarītais kaitējums ir proporcionāli degvielas nodevām, bet uh, troksnis un infrastruktūras nolietojums nav atbilstoši ņemts vērā uh, transporta līdzekļu reģistrācijas nodevas nav īpaši efektīvs internalizācijas uh, veids un tāpat arī dažas, dažas uh, transporta nodevas, piemēram, viņiešu veidā, nevienmēr ir efektīvas. Labāk būtu balstīt uh, šīs nodevas uz nobraukto attālumu. Citos transporta veidos situācija ir gandrīz pretēja. Ja maz tiek ņemts vērā klimata pārmaiņu faktors, jo no, no, nav degvielas nodevas ne jūras kuģniecībā, ne upju kuģniecībā, ne arī aviācijā, bet šobrīd šie jautājumi tiek apspriesti. Dzelzceļa transportā elektriskie vilcieni ir iekļauti ETS, bet dīzeļvilcieniem ir noteikts atbrīvojums no nodokļiem. Šeit šajos transporta veidos tiek izmantot infrastruktūras nodokļi, visas dalību valstis iekasē nodevas par dzelzceļa transporta eh, infrastruktūras izmantošanu, dažkārt šis uh, īpatsvars ir liels, dažkārt šīs nodevas tiek modulētas ņemot vērā troksni, bet nepietiekamā veidā, lai internalizētu šīs ārējās izmaksas jūras transportā, jūras kuģniecībā ir ostu nodevas, kuras balstās uz tonāžu un kravas apjomu, dažkārt model, modulētas ņemot vērā kuģu vides uh, faktorus, ietekmes faktorus, bet trūkst uh, caurskatāmību šīm nodevām. Dažkārt uh, tās tiek noteikts divpusējā sarunā starp kuģniecības uzņēmumiem un ostas administrāciju. Aviācijā ir uh, lidostu nodevas, balstoties uz pasažieru skaitu, dažkārt tās tiek modulētas, lai ņemtu vērā trokšņa līmeni. Ir arī valstis, kur ir noteikti nodokļi avio biļetēm, bet nav noteikti nekāda proporcionalitāte. Uh, Un visbeidzot, iekšzemes ūdens transportā ir ostu nodevas, tāpat kā tas ir jūras kuģniecībā, bet uh, Reinā un Donavā nav kuģošanas nodevu, tādēļ, ka ir noslēgti atbilstoši starptautiski nolīgumi. Uh, ko mēs kopumā varam mācīties no šī pētījuma ir tas, ka dažas ekstern, daži ārējie faktori nav pietiekami ņemti vērā, un vispār ir ieņēmumi, kas tiek gūti transportā, kas nav saistīti ar ārējiem faktoriem, un uh, Uh, nedaudz mainot šo sistēmu, būtu iespējams gūt ievērojams uzlabojums kopējā sistēmas darbībā. Tā ir uh, tā daļa, kas attiec uz cēnu noteikšanas mehānismiem, bet direktīvā bija iekļauts arī prasības par informācijas sniegšanu par regulatīviem pasākumiem, par reglamentāciju šie pasākumi nav uh, internalizācijas pasākumi, bet tomēr tie ietekmē šīs um, ārējās izmaksas, uh, tā, tie nosaka uh, emisiju, no, emisiju standārtus un drošības standārtus transporta līdzekļiem un liela daļa transporta akī uh, ir saistīti ar uh, tādām vai citādām ārējām izmaksām. 2008. gadā, kad tika zaļināta transporta pakotne, mēs veicām tādu pārskatu par regulatīviem pasākumiem un pašreizējā ziņojumā mēs varējām pievērst galveno uzmanību tiem pasākumiem, kas ir veikti pēc šā posma. Ir uh, pasākumi, kas saistīti ar infrastruktūru un pētniecību, kas savstarpēji viens otru papildina. Tie ir uh, internalizācijas pasākumi, pētniecība uh, piedāvā alternatīvas, kas padara internalizāciju daudz efektīvāku un efektīvāku maina rīcības veidu. Ceru, ka šis pētījums un ziņojums sniegs jums uh, vielu turpmākām pārdomām un ceru, ka uh, pietiks ar manis teikto ievadām un līdz ar to es arī beigšu savu runu. Tagad vārds Grošu kungam. Um, jā, šim danka fuzī. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies komisijai par šo darbu dokumentu ziņojumu. Tas ir ļoti interesants. Un mums jau arī <clears throat> atsevišķos punktos jau ļoti zināms lietas, bet ir arī daži jaunumi. Un dažas lietas vajadzētu pamatīgāk izanalizēt. Analizējot, es varu uzreiz jau norādīt, ka uh, kas bija šīs pašas debats par eiro viņeti un par ārējo izmaksu internalizāciju. Jo nu, mēs toreiz norādījām, un tā tas ir vēlreiz spēkā, šī iespēja Eiropas līmenī izstrādāt kopējo pieeju, kopējo rīcību, nu tas ir ļoti sarežģīti. Jo atsevišķās valstīs atšķirīgi izprot šīs jautājumus, un diemžēl. Lai gan šis jautājums ir kā ir aktualizēts, uh, bet tas vienkārši tiek pārvērsts par vienkāršu ieņēmumu kašu piepildīšanas veidu, bet netiek skatīts daudz plašāk un nozīmīgāk šis jautājums. Ko vispār nozīmē šāds ārējās izmaksas un ko varētu nevis tikai papildus ieņemt uh, ieņēmums kasē, bet gan domāt par pozitīviem iegūmiem, par gaisa tīrību, par uh, sastrēgumu mazināšanu un tā tālāk. Otkārt, te ir nav runa tikai par uh, Uh, strīdu un spriedzi starp dalībvalstīm un dalī Eiropas Savienību, bet gan arī par starptautisko um, arēnu, gan par kuģniecību, gan par aviāciju. Emisiju tirdzniecības schēma. Aviācijā es saprotu, ka nākotnē mums būs skaidri jāapsaka Eiropas Savienības vārdā, ko tad mēs vēlamies sasniegt. Un otras puses būs arī jāatklāja, ka es ir gatava kompromisiem. Īstermiņā, bet, nu, teiksim, nemūžīgi. Un vēl, ja mēs nomām par Vācijā plānoto pavisam īsi nesen aktualitāti, kas bija uh, ceļu izmantošanas nodeva Vācijā. Es baidos, ka tur atkal neatrisina visu izārējo izmaksu internalizāciju, bet vienkārši uh, nu, izmanto ārvalstnieku autovadītājus kā valsts kases pildītājus. Līdz ar to tā nebūs pareizā pieeja. Un kāda tad būs, kur tad paliek mūsu uzticamība, mūsu pilnvars? Mums ir jāsaskatās un jāatzīst. Bieži vien, kas izskan šis pārmetums, Eiropas Savienība neko nedara Saids Kaladrāvī jau norādīja arī savā ziņomā, ka reālie ieguvumi ir jāskatās daudz būtiskāk, ne tikai kā finansiālie. Un Eiropas saimnības līmenī, labi, ja to izprotam tikai kā papildus nodevas un nodokļus iedzīvotājiem, tas nepareizi un iespējams, ka ar vienu rāvienu jūs daudz ko iekasējat, un lai nākotnē kaut kā to iztērētu, nu es nedomāju, ka te jāskatās plašāk uz reālām problēmām, ko mēs vēlamies ar to atrisināt. Tādēļ secinājums ir tāds. Mums ir jāsaprot, ka mēs varam rīkoties savu kompetenci ietvaros, un esmu ļoti iepriecināts par šādu dokumentu, un labprāt arī šos jautājumus, es domāju, ka jums jāpamato ar konkrētiem skaitļiem. Paldies! Akadrāvīkungs! Paldies priekšsādātājiem. Paldies komisijai par šo. Vats. Tajā dokumentā ir iekļauta virknē svarīgu datu. Bet man tomēr mana zinkārība nav pilnībā apmierināta. Ļoti žēl, ka, piemēram, nav precīzas informācijas par dažu dalību valstu plāniem Mēs, piemēram, nezinām, ko dalībos plāno veikt tuvāko gadu laikā, lai veiktu ārēju izmaksu internalizāciju. Ehm, Bēģijā ir paredzēts ieviest nodok, nodevu sistēmu pēc eh, nobraukta attāluma, kravas transportam. Un būtu liederīgi, ja mēs būtu informēti par to, ko dalību valstis ir iecerējušas veikt eiro viņietas direktīvas sakarā. Otrs punkts. Mums uh, pa transporta veidiem ir informācija par atsevišķām iniciatīvām attiecībā uz nodokļiem, nodevām, kas ir plānoti, bet uh, kā pietrūkst. Mums trūkst informācijas par to, kāds ir katra transporta veida īpatsvars. Vai mēs, piemēram, zinām, man šķiet, ka nē, eh, eh, par dalību valstīm, kas ir plānots attiecībā uz eh, ceļu transportu uz autotransportu, kādu daļu no ārējām izmaksām seks piesārņotāji vai uh, lietotāji. Tas būtu ļoti liederīgi, lai uh, turpinātu šīs diskusijas. Eh, šajās debatēs pirmais jautājums, kas rodas, vai ir nodrošināti vienlīdzīgi konkurences noteikumi visiem transporta veidiem. Ir transporta veidi, kur uzskat, ka tie maksā pārāk augstas nodevas. Eh, piemēram, runājot par eh, degvielas nodokli, mēs dzirdam, ka vidēji visiem transporta veidiem ir 190 eiro uz tonu, bet nav, nav precīzi datu par katru transporta veidu. Protams, šāds aprēķins veikt ir grūti, bet tas mums būtu ļoti liederīgi šajās debatēs. Un, uh, Eh, tālāk par šā nu, dokumentu noslēgumu daļu mēs vēlētos, lai eh, komisija būtu apņēmības pilna, lai tā būtu. Protams, šeit ir grafiks, ļoti labi, ka ir grafiks, bet mums nav trūks precizitātes. Mēs nezinām, ko komisija ir plānojusi tuvāko gadu laikā. Mums bija baltā grāmata. Uh, Tad bija runāts par 2020. gadu, kad uh, šo ārējo izmaksu internalizācija kļūs obligāta, bet nu kā tad mēs tur nonāksim, nav īsti skaidrs. Uh, varbūt ir vēl kādi citi elementi, ko varētu šeit atkārtot, paturot prātā balto grāmatu. Protams, labi, ka komisija ir izvēlēsies šo ceļu, bet, nu. Vēl viens komentārs ir dalība valstis, kur tiek runāts par uh, uh individuālajām uh, automašīnām. Es gribētu jautāt komisijai, vai ir paredzēts izvērtēt šo jautājumu. Ko mēs sakām dalībvalstīm? Jā, tiek teiks, būtu labi, ja jūs izveidotu uh, tādu nodevu sistēmu, balstoties uz nobraukto attālumu, eh, lai īstenot principu, ka piesārņotājs maksā. Tātad šie patērētāji piesārņotāji maksātu. Bet no otras puses komisija paziņo, ka, ja dalību valsts ievieš eh, šādu sistēmu, tad nevar paredzēt kompensācijas, teiksim, pazeminot nodokļus, uh, Uh, automašīnas iegādes brīdī. Tātad uh, šie jautājumi būtu jāizdiskutē. Tagad Maisners kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, mani kolēģi jau daudz ko pateica. Izteikšos īsi, lai jums atkal ir viss pēc jūsu laika grafika labāk. Nu, ļoti labi, ka mums ir šāds uh, pētījums un ka mēs varam arī izlasīt, nu, tas, ko Kadravī ir ierakstījis, tas ļoti labi, bet tomēr vēlreiz par īstenošanu par vispārējiem saistošiem lēmumiem. Un tur ir tik daudz skaistu vārdu un tik maz reālu darbu. Labi, baltā grāmata. Mēs vēlamies, lai transports būtu vidē draudzīgāks, ievērot klimata mērķus un tā tālāk. Visu mēs esam gatavi parakstīt, bet, kad jāsāk to reāli īstenot, nekā. Un tādēļ mums vajadzētu reālāk domāt par to. Uh, Jautājums komisijai, ko komisija vispār reāli var izdarīt? Ko jūs lūdzu varat izdarīt, lai sasniegtu šādus mērķus, lai panāktu, ka dalībvalstis reāli tagad arī no vārdiem pāriet uz darbiem? Un par šo iezīmēšanu, un par to, ka maksā piesāņotājs un lietotājs. Nu lūdzu, tad panāciet, lai tas arī notiek. Mēs kādreiz par šo iemarkingu vienojamies parlamentā, arī Vācijas parlamentā bija plāns tieši atbalstīt. Visi transporta politikas veidotāji to arī atbalstīja. Bet finanšu ministrācija, ko jūs iedomājaties, visa nauda ir mana. Un tālūk tas notiek arī Eiropas līmenī. Ja mums neizveidojam šeit vienotu uh, politiku, nu kādā veidā vispār tad ir vērts par to runāt, ja to neīstenojam? Paldies, tālāk Lichtenbergs kundze. Es atvainojos, ka atnācu novēloti, bet te paralēli notiek cita komiteja, un tā vienmēr ir tāda milzīga problēma. Bet labi, es paskatījos šo jautājumu. Un man liekas, interesanti domāt, kas notiks tālāk. Ko reāli var darīt, lai kaut kas reāli iekustētos? Lielie jautājumi, kas ar vienu ir neatrisināti. Domājot par to, ka trūkst vairākuma padomē. Un apzinoties arī šo tendenci, ka Daudz ir gatavi nāskaļām skaļām deklarācijām, bet tā, kad vajag reāli darboties, tad neko. Nu, tas ir vienkārši bezskaunīgā veidā, var teikt, mm, nonāk iekšās pretrunās. Nu labi, es tagad neizplūdīšu par Vācijā pasludināto ideju par transportu autoceļu izmantošanas nodevu. Ja mēs vienotos par to, kā Mēs sakam, mēs noraidām, ka valstis pieprasa pārāk daudz nodevās. Bet mēs sakam, labi, atbalstam pašu principu, bet var piemērot tikai minimālas nodevas. Nu, tādā gadījumā tas kļūst tiešām jau tāda kritiska situācija. Galkolā, sanāk, ka mēs visu laiku, mēs it kā paši bremzēm to, ko vēlamies panākt. Ko visi arī vārdos apliecina. Un nu, lai beidzot taču tas arī tiek izdarīts. Man ar vienu tas izklausās pārāk pieticīgi. Es gribētu dzirdēt precīzi, ko lūdz komisija plāno nākotnē, kas ir domāts un ko sagaidīs no citiem transporta veidiem. Mums ir bijuši nebeidzām šīs ETS diskusijas par aviāciju, tāpat ir uh, arī milzīgai šeit problēmas, arī it kā uz priekšu lieliem soļiem lecam, bet tad sanāk divus priekš, trīs atpakaļ kaut galā. Un vēl arī. Arī šeit šie dažādi veida it kā solījumi, izlikšanās, un to vairs neviens nevar izturēt. Tad lūdzu konkrēti, kādi turpmākie soļi? Es zinu, to visu grūti šobrīd atbildēt. Uh, jo saprotam, ka parlamentam jau tūlīt beidz sasaukuma periods, tūlīt arī veidosies arī jauna komisijas kolēģija. Tomēr man interesē, kādi ir nākotnes plāni. Ko jūs darīsiet? Kādā veidā? Jūs mēģināsiet panākt, lai dalībvalstis arī rīkojas. Lai, nu, ne, ne sanāk, ka vārdi un darbi ir pilnīgi nesaistīti. Nu, lūdzu, kurš būs šīs konkrētās darbības? Jo vienkārši nogaidīt, ka kādu dienu būs pietiekam liels vairākums, nu, tas nebūs tā. Šeit tas nestrādās. Mums vienkārši ir jāpieprasa, lai tiktu ievērot zinām pēclicība un saskaņotība jo saprotu, ka ir pretruns, bet vienlaiks es arī skaidri redzu, ka visas valstis apzinās, ka viņam ir ierobežot budžeta līdzekļi, un tagad, ja viņas teikt, ka labi, mēs eh, vienkārši to nepaspējam, un mēs nevaram vairs, mēs nespējam finansēt savu finanšu, uh, pirošanu, transporta tīklus, un nevaram nodrošināt tos labā stāvoklī, nu, no otras puses viņi saka, jā, bet. Uh, mēs, protams, neko nepieprasam par ceļu transporta izmantošanu. Nu, tas ir skaidrs, ja šādu visu laiku mēģina izlaipot, nu, tā ir tāda izlikšanās. Un tādēļ skaidri jāpasaka, kad ir jābūt arī līdzekļiem un to izmantošanai no konkrētiem fondiem ir jābūt sasaistītiem ar konkrētiem ieņēmumu avotiem. Ja jau mēs runājam par konkrētu ceļu izmantošanu, īpaši, ja mēs runājam par tādu tālo distanču ceļu izmantošanu. Tādēļ ir vēlreiz jārunā par to, kas būs ar klimata izmaiņām, kas mm, būs ar papildus tām avāriju radītām izmaksām, kuras nesec apdrošināšana, un kas notikt ar apakšējām noteiktām robežām, nu, kas ir šīs atskaitnes punkts un kas notiks tālāk. Rikai kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji kungs, neatkārtošu jau visu teikto, bet man ir viens jautājums komisijai. Uh, kas attiec uz līdzekļu iezīmēšanu. Vai mēs varētu uzzināt vai varētu veikt pētījumu par jautājumu par to, cik katra dalība valsts iekasē attiecībā uz infrastruktūras pasācējumiem un ārējām izmaksām pa transporta veidu, kāda uh, naudas summa ar dažādajiem nodokļiem, nodevām tiek iekasēt no katra transporta veida, un kāda daļa no šīs naudas tiek novirzīta uh, eh, transporta, transporta infrastruktūras attīstībai un vidas pasākumiem. Jo reālais jautājums ir tāds, vai varētu paredzēt, ka ir jābūt kaut kādam minimālam līmenim un būtu jāskatās, kāda ir situācija katrā valstī. Varbūt ir valsts, kuras novirza 100% no šīs naudas uh, transporta infrastruktūras uzlabošanai un vidas pasākumiem, un citas valsts varbūt tikai 10% izmanto. Tātad mums šādas informācijas nav. Un ja mēs vēlamies uh, ierosināt Eiropas līmeņa pasākums attiecībā uz nodokļiem, normām, infrastruktūru, ja mēs nezinām, uh, Eh, kāda ir situācija dalībvalstī. Šis, eh, manuprāt, šī situācija ir ievērojami atšķirīga dažādās valstīs. Varbūt mums vajadzētu kaut kādu indeksu aprēķināt, eh, iekasētie līdzekļi un cik daudz tiek novirzīts šiem pasākumiem Jo kā padome un parlaments var pieņemt likumdošanas aktus par šiem jautājumiem, ja tiem absolūti nav informācijas par to, kā šādi iegūtais finansējums tiek izmantots. Un, ja situācija ir ļoti atšķirīga dažādās valstīs, tad arī infrastruktūrai tomēr ir Eiropas dimensija, par to mēs esam daudz runājuši, un tas attiecas arī uz piesārņojumu emisijām, kas jau neizbeidzas pie valsts robežas. Un ja ir šāda absolūta nekārtība, ja šī situācija nav sakārtota attiecībā uz šīm izmaksām, tas nav pieņemami. Santa Mato kungs. Yes, chairman, thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, mēģināšu atbildēt uz vairākiem jaut uzdotiem jautājumiem. Nu, sāksim ar šo jautājumu par iemarking, iezīmēšanu. Pētījumā tas ir norādīts, kādā veidā, kura veida nodevas var iezīmēt un kas jau ir iezīmēts atsevišķās dalībvalstīs. Nu, tur nav daudz, šis sarakstīns nav garš. Piemēram, pie apdrošināšanas nodeva kas parasti ir saistīts ar ceļu satiksmes drošību, bet eh, vispār iezīmēšana diezgan tāds vājš pasākums. Komisija tieši uzstāja, ka vajadzētu vairāk iezīmēt šādus līdzekļus, piemēram, atsaucos uz Eiroviņas direktīvu, bet dalībvalstis, atsevišķas dalībvalstis stingri tam iebilst. Tālāk ir ļoti grūti apkopot šādus datus. Viss, kas ir ārpus um, ceļiem un ceļu statistikas. Jā, mēs esam apkopojuši informāciju par lielajām ostām, lielajām lidostām, bet tas ir gandrīz neiespējami iegūt datus par visām transporta infrastruktūras vienībām un visa veida nodevām, kas tiek piemērotas transportam. Un, piemēram, tilti, dažādi veidi tuneļi un, mm, un cita veida transporta savienojumi, kas tiek izmantoti lokālā mērogā. Tur mēs nevaram šādu informāciju iegūt. Tāpat līdz ar to ir grūti arī salīdzināt atšķirīgus transporta veidus. Ir grūti pateikt, kurš šobrīd transporta veids tieši vairāk maksā par šiem ārējiem izmaksām un kas nē. Uh, jo situācija dalībvalsts starp atšķiras. Tas arī viens no galvenajiem atzinumiem pašā pētījumā. Es saprotu, tā nav tā vēlamākā atbilde, bet īkamākā. Tomēr mēs arī būtu vēlējušies, lai būtu skaidrāk salīdzināšanas dati, mēģinot šo problēmu risināt, domājot par veidu, kādā nodrošina skaidru starpmodālo konkurenci Nu, tas ir ļoti sarežģīts veids, jo tur ir pārāk daudz mainīgu elementu un pārāk liels atšķirības sektoru ietvaru, eh, starp sektoriem. Tādēļ labāk ir jāmēģina to visu integrēt un šo internalizācijas eh, ideju ir jāizteno izmantot vairākas pieejas un vairākas veidus. Tātad soli pa solim panākot arvien lielāku internalizāciju. Tāds lūk ir komisijas nolūks nākotnē. Nu, skaidrs, ka man būs grūti pateikt, kas te būtu vēl papildus komisijas darba programmai, par ko mēs ziņojām iepriekš, un kas atspoguļos arī tik daudz šajā mūsu pētījumā. Politiskais uzstādījums jau skaidri atspoguļots ir baltā grāmatā, tu neks nemainās. Tur mēs arī atspoguļojam tas jau, kas ir ierakstīts 2008. gada politikā par transportā grīningu, saļināšanu, un mēs uzskatām, ka tas, kas ir arī aktuāli šobrīd un jāīsteno vairākos aspektos. Un to mēs centīsimies virzīt, izmantot vairākas iniciatīvas, dažādas. Paldies! Ļoti labi, paldies. Šis Adams, nu tad laikam ir tagad eh, šodien jāliek punkts. Atgādināšu, ka nākošā sanāksme notiks ceturtdien, 20. janvārī, 3. pēcpusdienā. Lai gan tā laikam ir pirmdiena. Nu jā, pirmdiena, 20. janvārs. Jā, jā, pilnīgi droši, pirmdiena. I, e, Eva, lūdzu. Pavisam īsi. Komisijas atbildē. Nu, tur viņi tikai skāra atsevišķus punktus un izlaida daudz svarīgākās atbildes, ko mēs īstenībā gribējām dzirdēt par to, kas ir jāsagaida nākotnē. Ne jau tikai es to jautājumu. Bet nu labi, lai tad at, at, atsūta rakstveidā atbildību. Nu jā, pamatī, pamatots lūgums, vai ne? Lūdzu, jums būtu papildus informācija, lūdzu atsūtiet man, un es tādu nodošu tālāk koordinatoriem. Said. Paldies, priekšsēdētāji, par jūsu elastību. Vēl. Mani pārsteidz, gan šajos jautājumus, gan arī citos, jautājums par datiem vienmēr svarīgs. Pasažieru tiesības. Um, šādi līdzīgi jautājumi. Mans ierosinājums būtu šāds komisija nākotnē. Nu, lūdzu, ņemiet to vērā. Un varbūt arī izstrādāt jaunas likumdošanas priekšlikumus, datu apkopošana un uh, harmonizācija. Nu, tad to vajadzētu arī aktualizēt nākotnē. Santa Mato kungs, Jūs vēlaties pateikt? Jā, par datiem. Te liela spriedze starp to, ko mēs runājam par viedo likumdošanu, nepieciešamību un vienlaikus neuzlikt papildus administrīvo slogu. Uh, uzņēmē darbībai. Kas tieši pretēji, visu laiku saka, nepieprasiet mums šādus datus, neierakstiet to likumdošanā. Jā, mēs arī vēlamies vairāk datus, bet ir arī realitātes otra puse. Par nākamo soli. Nu labi, es vismaz varētu pateikt, ko. Komisija šobrīd strādā pie jauna priekšlikumu par ceļu nodevām. Tas ir domāts uz to, ka nevis tāds vairs viņets, kas ir balstīts uz laika grafiku, bet gan nu, vai uz laika ilgumu, bet gan nobraukumu distanci. Un, uh, un tālāk par um, dzelceļu uh, radītām un citām transporta veidu radīto troksni. tal-akemżis, e, apjomi un papildus vēl priekšlikums par ETS iekļaušanu un aviāciju. Un tālāk arī monitorings jūras transporta radītās emisijas. Lūk, pie tā visā strādājam šobrīd. Bet nu vienalga baidos, ka mm, neko precīzāk šobrīd nevarēšu pateikt. Labi, paldies. Kā jau es teicu, tad nākamā sanāksme paredzēta 20. janvārī trijos, Un tagad mums būs koordinātora sanāksme aicināšu nepiedarošas personas atstāt telpu. Cerams, ka koordinātora sanāksme būs īsa, tādēļ aicinu visus, kuriem tā nav jāpadalās, atstāt telpu.